Dear colleagues, please be seated. Dargie kolēģi, lūdzu apsēdieties. We can uh, begin. Mēs varam sākt, ja visi varētu lūdzu apsēsties. Kolēģi, mēs pieņemam darba kārtību. Ja iebildumu nav, tad darba kārtība ir pieņemta. Un tagad sāksim ar ciepriekšādātāju paziņojumiem. Ir tikai viens, proti mēs. Uh, uzsākam trīs īsā saraksta uh, kandidātu uzklausīšanu saskaņā ar 14. pāntu regulā 2017-1939 Eiropas parlaments un padome tiek aicināti uh, vienojoties iecelt uh, galveno Eiropas prokuroru uh, uz septiņiem gadiem ar uh, bez iespējas pagarināt. Un par pamatu tiek ņemts saraksts, kuru saskaņā ar to pašu pāntu sastāda eh, publiskā eh, procedūrā. Šodien mēs uzklausīsim trīs šī īsā eh, saraksta kandidātus, un es gribētu kolēģiem, kuri uh, ienāk zālē, aicināt to darīt uh, klusi. Libers sagatavojuši sagatavošanas anketu šiem eh, kandidātiem eh, ar trim jautājumiem, un atbildes ir eh, iesūtīts un iztulkots visās valodās pieejams de, deputātiem. Un vispirms es gribētu sveikt Greslas kundzi, kontu komitejas priekšsēdētāju un arī visus kontu deputātus, kas ir ieradušos sveicu jūs šeit. Kā kolēģi zina, tad kontu komiteja ir iesaistīta šajā uzklausīšanā un arī jautājumu atbilžu sesijā. Mēs um, organizēsim šo uzklausīšanu saskaņā ar Taņānī kunga vēstuli, kas tika nosūtīta 21. februārī un ir nosūtīta visiem deputātiem. Tagad došu uh, vārdu Greslas kundzei kontu priekšsādātājai. Divas, trīs minūtes. Lūdzu, Greslas kundze, paldies. Es gribētu sirsnīgi pateikties. Mums ir liels prieks, ka šī kopīga uzklausīšana ir iespējama. Es gribu atgādināt, ka Eiropas prokuratūras uh, kompetence ir Eiropas finanšu intereses, un mums budžeta kontrolieriem šodien ir Ziemassvētki un Lieldienas kopā pēc 20 gadu darba. Šodien beidzot esam tik tālu tikuši, ka varam izvēlēties šo cilvēku, ka varam uh, izdarīt mūsu izvēli, un tāpēc es domāju, ka varam um, darīt uh, tikai vienu lietu. Uh, Uh, vienalga, kurš tiks izvēlēts, novēlēsim jaunajam prokuroram veiksmi. Mums katrā ziņā šī prokuratūra ir nepieciešama, un es domāju, ka kopīgā um, darbā mēs tad varēsim arī sekot šīs te prokuratūras darbībai. Paldies! Thank you very much, Ms. Gressler. Paldies, Greslis kundze. Tagad uh, turpināsim uh, pēc procedūras un. Uh, izvilkšu pirmā kandidāta vārdu, kurš tiks uzklausīts kā pirmais. Eh, trīs kandidātu eh, vārdi ir šajā aploksnē. Tas viss ir ļoti aizraujoši. Es tā tad iebāzīšu roku šajā aploksnē un izvilkšu pirmā kandidāta vārdu. There are three names of three Šeit ir trīs kandidātu vārdi šajā aploksnē. Komentāri no zāles nav dzirdami. Labi. Paldies par šo reglamenta jautājumu, Makovē kundze. Tas bija ļoti noderīgi. Tātad esmu izvilcis pirmā kandidāta vārdu. Un tas ir Andres Rīters. Ļaujiet man izskaidrot, kandidāti tiks nosēdināti eh, prezidija galda galā. Parasti mēs viņus uh, nosēdinām priekšā, bet viņi varēs sēdēt šeit pie galda un uh, katram kandidātam būs uh, pieejams vienāds laiks un viņi ir informēti, ka mēs uzņemsim laiku, uh, kur izteiksies katrs kandidāts. Riterkungs, lūdzu, nāciet šeit pie mums pie galda. Viņam būs pāris minūtes, lai sagatavotos. Okay, so colleagues, um... Tātad, kolēģi, Tātad esmu izvilcis šo pirmo vārdu, un pēc tam tas būs alfabētiskā kārtībā. Bonert kungs būs otrais, un Kavēsī kungs būs trešā. Tā būs tā secība, kādā kandidātus uzklausīsim, un tūlīt varēsim sveikt arī pirmo kandidātu. And there's nothing else for me to do. Un man nekas cits nav darāms šajā laikā. So, colleagues, while the... Tātad, kolēģi, kamēr uh, kandidāts ierodas. Varbūt varētu jūs informēt par to, kā mēs strukturēsim uzklausīšanu. Kandidātam tiks tātad eh, dotas maksimāli 7 minūtes ievadrunājumu, pēc ievada būs laiks eh, jautājumiem un atbildēm, 63 minūtes, eh, tiks uzdoti 14 jautājumi, 2 trešdaļas laika tātad liba deputātiem un 7 jautājumus uzdos kont deputāti. Tā ir viena trešdaļa un katra uh, jautājuma un atbilde, jautājuma un atbilde ir atvēlēts trīs minūtes. Vienu minūti jautājumam, divas minūtes atbildēji. Un es gribu arī aicināt Greslas kundzi palīdzēt man strikti nodrošināt laika ievērošanu. Lūdzu, izrādiet cieņu, kolēģi. Visā citādi pēdējiem runātājiem vairs nebūs laika uzdot jautājumus. Šogor kungs, vai jums ir reglamenta jautājums? Nē, jūs gribat izteikties, ir runātais saraksts. Uh, so... Tā tad uh, tulkojums ir uh, nodrošināts, jūs varat runāt savā valodā, uh, paturot prātā to, ka tas, ko jūs sakāt, ir jā, arī jāiztulkot, tāpēc lūdzu nerunājiet pārāk ātri. Un tas arī ir viss, tagad mēs gaidām mūsu pirmo kandidātu. No kurienes ir pirmais nāk kandidāts? Uh, Tātad viņi nāk no protokola zonas uzgaidāmās tāps, un tāpēc ir vajadzīgs pāris minūtes viņiem, lai ierastos. Tāpēc pacietīgi sagaidīsim pāris minūtes, un tad ieradīsies kandidāts. Okay, colleagues, um... Kolēģi, tā kā pirmais kandidāts uh, vēl iekārtojas, Rīterkungs ir pirmais uh, kandidāts. Kolēģi, vai jūs varētu lūdzu uh, ievērot klusumu? Dosim kandidātam iespēju iekārtoties. Izrādīsim cieņu, kolēģi. Pirmais kandidāts tūlīt sāks runāt, tāpēc būtu labi, ja kolēģi apsēstos tie, kas vēl stāv kājās. Tātad pirmais uh, kandidāts Rītera kungs, septiņas minūtes jums uh, ievadrunāja. Lūdzu, uh, skatieties uz taimeri, tad, kad tā laiks ir beidzies, jums ir jāpārtrauc runāt un Tad mēs uzdosim jautājumus. Vienu minūti jautājumam, divas minūtes atbildēji. Laiks tiek strikti um, noteikts, un uh, ja jūs esat gatavi, gatavs un viss pārējie ir gatavi, jūs varat sākt savu prezentāciju. Jums ir septiņas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, par to, ka dodat man vārdu. Priekšsādātāja kungs, priekšsādātājs kundze, godātie deputāti. Lai arī tas šķiet acīm redzami, galvenais jautājums ir, kāpēc mums ir vajadzīga EPPO jeb Eiropas prokuratūra. Vai citiem vārdiem sakot, kāda ir situācija bez prokuratūras un kāda tā būs, kad būs EPO. Krāpniecība un korupcija pret Eiropas Savienības budžetu kaitē Eiropas Savienības finanšu resursiem Kaut arī, un jūs to zināt, šeit ir arī tāda plašāka dimensija. Krāpniecība un korupcija arī vājina savienības ticamību nodokļu maksātāju acīs. Un tāpēc eh, spēcīga finanšu interešu aizsardzība ir vitāli svarīgs jautājums. Trīs galvenie iemesli uh, var tikt minēti, kāpēc krimināla vajāšana PIF nav bijusi tik efektīva, kā tā varēja būt. Tie visi ir saistīti ar faktu, ka um, prokuratūra uh, galvenokārt sekoja nacionālajai pieejai. Pirmkārt, uh, Kriminālā politika attiecībā uz PIF ir bijusi fragmentēta. Neskatoties uz visiem sasniegumiem, nacionālā pieeja nav pietiekama, lai risinātu problēmu, kas ir visa Eiropas problēma. Un tāpēc eh, tas ir izlēmīgs solis uz priekšu, ka EPO var uh, formulēt un ieviest pati savu kriminālo politiku. Tas nozīmē Eiropas Savienības pieeju no Eiropas Savienības perspektīvas. Uh, Un tas, protams, var tikt sasniegts tikai ar pilnīgi neatkarīgas struktūras izveidi. Otrakārt, nacionālās tiesību sistēmas nevienmēr aktīvi ir izmeklējušas un uh, uh, sodījušas uh, pārobežu noziegumus un to uh, pastrādātājus, galvenokārt strādājot tikai pie nacionāliem aspektiem, un tāpēc vienota uh, supranacionāla struktūra ir nepieciešama, ir jāspēj tai redzēt plašāku ainu, lai mēs varētu veikt visaptvarošas izmeklēšanas. Treškārt, uh, praktisks iemesls um, uh, neefektīvām izmeklēšanām PIF uh, nodarījumu gadījumā uh, ir bijis dēļ nepietiekamiem resursiem uh, dalībvalstīs, un resursi gandrīz vienmēr ir ierobežot, tad, kad ir runa par sarežģītiem krimināliem nodarījumiem. Un tāpēc ir tik ļoti svarīgi izmantot resursus, kas ir mūsu rīcībā efektīvi, apkopot eh, spējas un eh, pūliņus, radīt sinerģijas un radīt labu sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm. Eiropas Savienības līmenī galvenās iesaistītās puses, protams, ir Olaf, Eirojust un Eiropols. Sinerģijas ar šīm Eiropas Savienības struktūrām eh, būs jārod un jāpanāk vienošanās. Protams, attiecības ar Olaf ir īpaši svarīgas. Kā jūs zināt, Eh, Olaf un EPO ir divas eh, vienas medaļas puses, un tomēr tas nemazina Eirojust un Eiropolu svarīgo lomu, kāda tām būs jāspēlē uh, savu mandātu ietvaros, lai atbalstītu Eiropas prokuratūru. Raukoties uz efektīvu resursu izmantošanu, par ko es jau runāju, manuprāt, tas ir izšķirīgi svarīgi, lai Attiecības, kāds ir prokuratūrai ar uh, savienības struktūrām, nepārklātos un arī neatstātu nekādas plaisas attiecībā uz pišu. Uh, neskatoties uz tās pārnacionālo raksturu, EPO balstīsies arī uz sadarbību ar uh, tām dalībvalstīm, kas šeit iesaistīsies, jo īpaši attiecībā uz informācijas sniegšanu, kas ir jāsniedz nacionālajām iestādēm. Uh, ātra un uzticamā informācijas apmaiņa būs izšķirīgi svarīga Eiropas prokuratūras darbā. Runājot par eh, dalībvalstīm, kas nepiedalās EPO, esmu pārliecināts, ka laba sadarbība var tikt izveidota atsevišķās lietās. Režīms, kas ir paredzēts regulā, eh, pieļauj šādu sadarbību, un tomēr, manuprāt, ar šīm dalībvalstīm uh, būtu jāveido atsevišķs instrumentu kopums, lai panāktu lielāku juridisko noteiktību un skaidrību. Kas attiecas uz iekšējo organizāciju Eiropas prokuratūrā, uh, prokuratūrai būs sarežģīts lēmumu pieņemšanas process. Es domāju, ka šeit nekādu šaubu nav. Un tāpēc uh, Eiropas galvenajam prokuroram uh, uzdevums būs kopā ar kolēģiju padarīt lēmu pieņemšanas procesu pēc iespējas ātrāku. Iekšējiem noteikumiem ir jābūt skaidriem uh, un praktiskiem. Es šeit Eiropas prokurora lomu uh, redzu kā virzītāju spēka lomu, lai panāktu labu uh, darbības praksi. Attiecībā uz uh, individuālām lietām, kas tiks skatītas uh, EPO, ir jābūt um, reālā laikā informācijai, kas ir apusēja, lai varētu pienācīgi pieņemt lēmumus. Un tas, uh, jo īpaši attiecas uz uh, to, ka vairāk deleģēti Eiropas prokurori uh, sadarbosies uh, pārobežu lietās. Un tomēr Eiropas prokuratūras izveide ir milzīgs solis uz priekšu Turklāt Eiropas prokuratūra ir šeit atslēgas elements, bet nevienīgais elements pilnīgi jaunā juridiskā ainavā, runājot par PIF. Lai um, turētu vārdu Eiropas uh, nodokļu maksātājiem, um, tās veiksme būs atkarīga no tā, kā tā iekļausies pastāvošajā PIF sistēmā. Bet visbeidzot, uh, Ļoti būtiski ir arī tas, ka um, uh, Eiropas prokuratūras atskaitīšanās šim parlamentam neierobežos uh, prokuratūras neatkarību, um, bet uh, to stiprinās. Un noslēgumā es gribētu um, uzsvērt, ka ir jābūt labam un efektīvam darbam. Prokuroriem vienmēr ir jābūt līgu, likuma sargātājiem, Viņiem ir jāvadās pēc tiesiskuma principiem. Līdz ar to laba un efektīva uh, prokuratūras darbība ir uh, saistīta ar pilnīgi striktu uh, noteikumu ievērošanu un arī individuālu tiesību ievērošanu, kas ir noteikts Eiropas likumdošanā un arī dalību valsts likumdošanā. Es jūs negribēju pārtraukt, Rīter kungs, bet zālē bija diezgan liela kņāda Kolēģi, jūs varētu lūdzu um, mierīgāk uzvesties zālē. Šī ir tā kā darba intervija kandidātam, nevis tikai uzklausīšana. Uh, Um, droši vien, ka nebija viegli runāt kandidātam, bet es jūs negribēju pārtraukt. Paldies par jūsu prezentāciju. Tagad uzreiz ķersimies pie jautājumiem. Pirmā būs Mecels kundze no ETP. Vienas minūtes jautājums. Paldies, Riter kungs, paldies par jūsu prezentāciju. Vai jūs mums varētu nedaudz vairāk pastāstīt par savu pieredzi, izmeklējot augsta profila lietas, uh, runājot par uh, sabiedrības un mēdīju uzmanību, jo EPO būs jāķeras klāt. Uh, ļoti smagiem gadījumiem, pat politiski iekrāsotiem gadījumiem. Mēs esam redzējuši lietas eh, Eiropā, kad nacionālās iestādes vai nu no atsakās eh, rīkoties, izmeklēt un sodīt eh, vainīgos skaidri kriminālos nodarījumos. Kā jūs gatavojaties rīkoties sadarbībā ar dalībvalstīm šādos gadījumos? Un visbeidzot, vai jūs varētu sniegt mums metožu piemērus, kādas uh, metodas izmanto kriminālas organizācijas, lai uh, krāptos ar Eiropas budžeta līdzekļiem un kā jūs varētu pret to cīnīties? Lūdzu, divas minūtes atbildē, Rīterkungs. Tas ir, glaube ich, auch eine der. Es domāju, ka Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko jūs šeit pieminat. Kā jau es teicu, prokuroru loma ir eh, strikti piesaistīta uh, legalitātes principam. Tātad, ja ir zināšanas par iespējamu noziegumu, tad prokuratūrai ir jārīkojas. Kādu atbalstu viņš saņem, tas ir atkarīgs no uh, Uh, organizatoriskās struktūras prokuratūrā. Tas, ka Eiropas prokuratūra uh, būs neatkarīga un uh, tai būs šī te vāra, kas tās izveidē ir paredzēta, tā būs Eiropas institūcija, tas ir tas, kas man liek domāt, ka tiešām būs iespējams arī tādos publiskos uh, um, apstākļos arī šīs lietas izmeklēt. Iespējas, kas ir, uh, lai Eiropas prokuratūra uh, tad kādu lietu arī novestu līdz apsūdzībai, ja ir pretestība attiecīgā dalībvalstī, tas vēl, protams, praksē ir jāizmēģina, bet es tiešām rēķinos ar Eiropas parlamenta atbalstu šeit. Uh, ja, piemēram, tad eh, ziņošana būs Eiropas parlamentam, bet tas, ka šī uh, prokuratūra ir veidota kā neatkarīga iestāde, jau daudz uh, nosaka uh, attiecībā uz to, kāda vara tai būs lai īstenotu savu pienākumu saskaņā ar uh, likumības principu. Jā, mums tiešām arī mūsu prokuratorā ir bijuši gadījumi, par ko mēs esam kritizēti sabiedrībā. Uh, proti, ka um, mēs esam rīkojušies par labu Eiropas nodokļu maksātājiem un tā kā mēs kā prokuratūra esam iesaistīti uh, šādā uh, gadījumā, es varu tikai atbildēt, uh, ka uh, Um, labām prokuroram ir jāzina, kāda ir, kāds ir šis spiediens. Laiks ir beidzies, saka priekšsādētājs. Uh, tas ir jūsu pirmais uh, brīdinājums. Otrais jautājums - Sipels kundze no sociāldemokrātiem. Viens minūtes jautājums, lūdzu. Paldies, Riterkungs. Vai jūs varētu, lūdzu, izskaidrot, kādā veidā jūs atbilstat visām prasībām? kādas ir uzstādītas galvenajam prokuroram Eiropas prokuratūrā, kā tas ir noteikts regulas 14. pantā. Un ļoti konkrēti tas, ka jūsu neatkarība ir neapšaubām, ka jums ir vajadzīgā kvalifikācija, lai jūs varētu iecelt par uh, augstāko prokuroru uh, um, attiecīgajā dalībvalstī citādi beigas un uh, vai jūs varētu mums pastāstīt, kopš kur laika jūs atbilstat šīm prasībām? Lūdzu, divas minūtes atbildē, Rīterkungs. Tātad, eh, Vācijas sistēmā eh, varbūt to ir grūti ierindot, un tāpēc ir grūti uz to atbildēt. Neatkarības eh, prasība ir izpildīta tad, kad mēs stājamies amatā jo prokurors vienmēr ir atbildīgs tikai likuma priekšā, un tas jau sākotnē ir noteikts. Tātad nav nekādu īpašu kontroļu attiecībā uz to, vai jums ir šī neatkarība vai nē, eh, tad varbūt tā arī nav nepieciešama. Tas ir tas, ko jums var pateikt par neatkarību. Pārējās prasības, eh, kas tur ir noteiktas, proti, kā uh, jūs esat klausāts augstākajam amatam. Vācijā tas tiek sasniegts tādējādi, ka ir bijušas dažādas pārbaudas fāzes, pārbaudas laiki augstākās uh, iestādēs, uh, un tad uh, cilvēks ir parādījis, ka viņam ir personīgās un menedžmenta prasmes šo darbu veikt, un tās ir lietas, ko esmu izpildījis savas karjeras laikā, ja runājam par neatkarību, tad gribu uzsvērt, ka tas ir ļoti svarīgs aspekts, un tāpēc es arī esmu starptautiskajā tiesnešu biedrībā biedrs, un uh, esmu strādājis pie uh, universālo tiesnešu statūtu izstrādes, un uh, arī kriminālu uh, procesu un kriminālu likuma komitejā esmu uh, biedrs, un tāpēc man šie jautājumi ir bijuši svarīgi. Uh, Eh, tāpēc arī strādāju eh, Vācijas um, tiesnešu biedrībā un šai starptautiskajā tiesnešu biedrībā. Paldies! Thank you very much and for the EC. Lielas paldies! Un tagad EKR grupas vārdā Helga Stīvens vienu minūte. My apologies, she's not here. Es atvainojos, viņas nav klāt. Hausmanovs kundze, Alde grupa, arī vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji! Riterkungs, man ir jautājums divās daļās, un tas attiecas uz jūsu iesniegto rakstveidu atbildi. Pirmā atbildes daļa attiecas uz tālākajām attiecībām starp Eiropas Savienību un dalību valstīm, kas nepiedalās šajā pro projektā. Kā jūs varētu uh, norādīt, kāda būs tālākā sadarbība starp Eirojust un EPO biroju? kā varētu nodrošināt, lai tās valstis, kas nepiedalās, neliek šķēršļus uh, Eiropas uh, publiskā prokurora darbā. Otrā mana jautājuma daļa attiecas uz uh, EPO darbu. Gatavojot regulu par EPO biroju, viena no galvenajām bažām bija tāda, ka šis birojs nebūs gana eiropeisks, un uh, um, dalībvalstu intereses nesakritīs ar deleģēto prokuroru interesēm? Kā jūs nodrošināsiet, lai šis birojs būtu patiešām neatkarīgs un arī īsteni eiropeisks? Please. Lūdzu, Rittera kungs, jums divas minūtes. Atbildot uz uh, jūsu pirmo jautājumu par to, kādas būs attiecības ar uh, dalībvalstīm, kas uh, nepiedalās šajā projektā un ar Eirojust, vēlos norādīt, ka uh, Eirojusta loma ir ļoti svarīga. Kaut arī Eirojusta nav atbildīgs par tām sfērām, par kurām būs atbildīgs EPO, eh, tomēr ir arī tādi noziedzīgi nodarījumi, kur uh, Eirojust ir atbildīgs un kur iespējams varētu būt iesaistītas arī dalībvalstis, kas nepiedalās EPO birojā. Uh, un regulāri norādīts, ka Eirojust un EPO ir jāsadarbojas. Eirojust ir jāpiedalās EPO darbā, piemēram, ja runa par kopīgām izmeklēšanas grupām, un šādos gadījumos mēs varam pilnīgā nodrošināt uh, Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību, jo savādāk tā būtu tikai fragmentāra aizsardzība. Eirojust eh, sadarbojoties ar EPO varēs dot ļoti lielu ieguldījumu tā, lai šī sadarbība būtu efektīva arī ar tām valstīm, kas nepiedalās EPO darbā. Kā mēs varēsim nodrošināt neatkarību? Jā, tā būs ļoti nozīmīga mūsu darba daļa, jo EPO vajadzēs sadarboties ar visām dalībvalstīm, un šeit pastāv iespēja, ka mēs varētu aizstāt šo deleģēto prokuroru ar kādu citu. Un, protams, ka tas būs jādara tajā brīdī, kāda tiks izvēlēti šie kolēģi. Un izvēlē noteikti būs jāliek liels uzsvers uz neatkarību. Un būs strikti jāievēro kritēriji, kas ir noteikti regulā. Paldies! Tagad Eva Žolī no Zaļo grupas viena minūte. Paldies, priekšādātāji! Riterkungs, es vēlētos jums jautāt par EPO struktūru. Jums ir iespējas sadarboties ar nacionālajiem prokuroriem, kas būs atbildīgi par lietām vai izmeklēšanām, kas attiecas uz konkrētu dalībvalsti un kur būs arī deleģētais prokurors. Kā jūs nodrošināsiet situāciju, lai šie deleģētie prokurori netiktu bloķēti savā darbā. Es nedomāju, ka šis ir tāds skolas gadījums. Manā valstī, diemžēl, ir tāda tradīcija, ka prokurori ir pārāk tuvu varai. Rīterkungs. Es esmu ļoti pateicīgs par šo jautājumu, tāpēc, ka es pats sev uzdodu šo jautājumu, kopš es nodarbojos ar Eiropas prokuroru biroju. Uh, kāda iespēja būtu, ja šāds deleģētais prokurors nedarbotos saskaņā ar viņam dotajiem uzdevumiem. Jā, vai jau norādīju, ka izvēle šeit spēlēs ļoti lielu lomu. Tātad eh, ir jānodrošina, lai šie izvēlētie kolēģi patiešām varētu pilnībā sevi veltīt Eiropas prokuroru darbam. Ja tā nebūs, tad regulā ir paredzēts, ka Eiropas uh, prokurors varētu pārņemt šo e, izmeklēšanu, kas attiecas uz konkrēto valsti, un pats veikt tālāk šo izmeklēšanu. Protams, ka tas ir papildu uh, sloks visai sistēmai. Vislabākais veids būtu nodrošināt, lai šo spiedienu varētu veikt jau iepriekš. Tātad Eiropas e, prokurora birojas varētu izdarīt šo spiedienu uz dalībvalstīm, lai dalībvalstis nodrošinātu rezultātus. Es nevaru jums pateikt, es nezinu, kādā situācijā tas varētu izskatīties un kā to varētu savādāk noregulēt. Mums būs vienkārši jāmēģina vienoties ar dalībvalstīm. Varbūt ir iespējams nodrošināt, ka šīs prokurors tiek aizstāts ar kādu citu. Uh, vai arī tad attiecīgās valsts Eiropas prokurors varētu pārņemt šo izmeklēšanu. Bet, protams, veicot šo izmeklēšanu no mm, tālienes, tas būtu daudz sarežģītāk. Emils Radevs no Tautas partijas grupas. Rītera kungs, jūsu karjera ir patiešām iespaidīga. Uh, Jūsu CV ir rakstīts, ka jums ir ļoti plaša pieredze gan savā valstī, gan arī starptautiski. Iespējams, ka jūs esat skatījuši daudzus um, augsta profila un arī um, delikātus gadījumus lietas, kur ir runa par finansēm. Savā darbā kā Eiropas prokuroram jums būs noteikti jāsastopas ar šādām lietām. Uh, Varbūt jūs varētu mums sniegt piemēru par šādu lietu, kur ir notikusi izmeklēšana par Eiropas Savienības līdzekļiem, un jo īpaši mēs vēlētos dzirdēt, kā jūs tikāt galā ar sabiedrības uzmanību un to, ko no jums sagaidīja mēdī. Tāpat arī, eh, kāds, jūsuprāt, būs eh, tālākais EPO darbs un kāds ir jūsu redzējums par EPO darbu? Es vēlētos sākt ar otro jautājuma daļu. Uh, Kā jau es savā uzrunā teicu, es uh, domāju, ka Eiropas uh, finanšu interešu aizsardzību var nodrošināt tikai tad, ja ir visas Eiropas pieeja. Un šai iestādē ir jābūt neatkarīgai, tai ir jābūt visiem vajadzīgajiem resursiem, un tai ir jābūt arī kopējai un saskaņotai stratēģijai. Tā ir jābalstās uz kopēju pieeju, kā risināt šādus jautājumus. Ja jūs man jautājat par šādiem svarīgākajiem izmeklēšanas gadījumiem, kuros pats esmu bijis iesaistīts, es, protams, nevaru visu eh, teikt par šo lietu, jo tā vēl nav pilnībā pabeigta, bet varu jums teikt, ka šajā lietā balstoties uz to, ka mākslīgi ir sadalīts kāds eh, projekts attiecībā uz Eiropas subsīdijām, tad ir notikuši zaudējumi 32 miljonu apmērā. Un te ir runa par Eiropas subsīdiju neizmantošanu. Un iespējams arī, ka uh, ir bijuši iesaistīti uh, politiķi, un šajā gadījumā mēs vedām ļoti garu izmeklēšanu, kur arī piedalījās Olaf. Šajā lietā ir izvirzīta apsūdzība, un tā tiek skatīta pašlaik pirmajā instancē, un um, procedūra vēl ar vienu turpinās. Paldies! Tagad Katrīna Činičī viena minūte sociāldemokrāti. Paldies, priekšsēdētāji, Ritera kungs. Attiecības starp izpildvaru un prokuratūru tiek regulētas atšķirīgi dalībvalstīs. Kā jūs veicinātu Eiropas deleģēto prokuroru aktīvo lomu, izmeklējot finanšu lietas? tā lai šī izmeklēšana noritētu vienādi visās dalībvalstīs? Kā jūs nodrošināsiet eh, neatkarības prasības, kas ir noteiktas 6. pantā EPO regulā? Šīm prasībām ir jābūt piemērotām vienādi visos EPO līmeņos. Paldies par jūsu jautājumu! Es eh, domāju, ka jūs eh, pamatoti pievēršaties eh, neatkarības problēmai, un tas ir ļoti būtiski, lai EPO birojas varētu darboties ar panākumiem. Savā uzrunā es jau norādīju, ka, manuprāt, šai neatkarībai ir jātiek nodrošinātē, lai mēs varētu veidot vienotu un saskaņotu politiku. Ja es pareizi sapratu jūsu jautājumu, tad eh, mums ir eh, jādomā, kā šie deleģētie prokurori varētu izpildīt visus, mm, visas neatkarības prasības. Es domāju, ka regulā jau ir noteikti visi priekšnosacījumi, kas ir jāizpilda, lai varētu tikt izvēlēts par deleģēto prokuroru. Mēs arī nedrīkstam aizmirst, ka Eiropas ģenerālprokurors būs tas, kas kopā ar dalībvalstīm arī izvēlēsies, kuri būtu vislabākie deleģētie prokurori, un viņš arī aktīvi uh, strādās pie tā, lai tiktu izvēlētas eh, šīs personas, kas vislabāk varētu nodrošināt neatkarību. Es domāju, ka tas ir tāds ļoti spēcīgs kontrols mehānisms. Es eh, uzskatu, ka, protams, ir jāizvērtē arī katra kandidātā um, personīgā uzticamība, un tikai pēc tam viņš var tikt izvēlēts. Stīvenses kundze ir ieradusies, es došu viņai uh, vārdu pašās beigās, tā lai netiktu iztraucēts grupu līdzsvars. Nākamā izteiksies Monika Makovē, viņa ir no EKR grupas. Viena minūte jums jautājumam. Tā kā jūs izsakāties savā valodā, es izvēlēšos savējo. Jūsu uh, CV es redzēju, ka Pēdējo astoņu gadu laikā jūs esat eh, darbojušies ļoti vadošos amatos. Vai jūs mums varētu pastāstīt par savu pieredzi vadībā? Cik eh, daudz cilvēku eh, bija jūsu padotībā un ar cik lielu budžetu jūs varējāt rēķinieties? Otrais jautājums. Varbūt jūs mums varētu sniegt piemērus par lietām, kur ir izmeklēta krāpšana ar Eiropas Savienības līdzekļiem. Vēlētos eh, dzirdēt eh, piemērus par lietām, kas ir pabeigtas. Tāpat arī gribētu dzirdēt par lietām, kur ir iesaistītas svarīgas personības, un vai jūs, es, jums ir izdevies saskarties arī ar eh, politisku spiedienu, un kā jūs ar to tikāt galā. Es vēlētos sākt ar pēdējo jautājumu. Politisku spiedienu, paldies Dievam, pats nesmu piedzīvojis. Un es esmu arī par to ļoti pateicīgs, ka darbojoties kā prokurors, nesmu saskāries ar šādu politisku spiedienu. Jā, ir bijusi kritika, taču šī kritika nebūtu pielīdzinām ar to, kas ir piedzīvots eh, citās valstīs, un es esmu to redzējis, un es domāju, ka es arī to varu labi saprast. Es eh, pašlaik darbojos eh, prokuratūrā, kur ir 127 darbinieki. Es nevaru pateikt, kāds ir mūsu budžets, jo budžets tiek rēķināts citās vietās, bet pēdējos 14 gados uh, Esmu bijis vadošos amatos dažādās nodaļās prokuratūrā. Un es esmu arī daudz uh, ko mācījies darbojoties uh, šādos amatos. Es uh, esmu sapratis, ka kolēģu darbu vajag ne tikai cienīt, bet arī augstu vērtēt. Un, protams, ka uh, Eh, manis paša motivācija arī ļauj komandai daudz ko vairāk sasniegt. Uzskatu, ka mums prokuratūra arī ir izdevies to panākt. Mēs esam bijuši atbildīgi par ekonomiskas dabas nodarījumiem, tāpat arī mēs esam bijuši atbildīgi par kibernoziegumiem un esam skatījuši arī terorisma un ekstrēmisma eh, nodarījumus. Tātad eh, joma ir ļoti plaša. Es varētu jums arī pastāstīt par konkrētām lietām, bet diemžēl man ir beidzies laiks. Gresle. Tagad Ingeborga Gresle no tautas partijas grupas. Paldies! Jā, jums ir patiešām bijusi iespēdīga karjera. Es uzskatu, ka visiem kandidātiem ir bijusi tāda ļoti laba pieredze. Es gribētu zināt, uh, Kāda ir bijusi iepriekšējā sadarbība ar Olafu? Jūs pieminējāt vienu lietu, un arī savā uzrunā jūs runājāt eh, par to, par ko es esmu ļoti pateicīga, kur jūs eh, pieminējāt, ka apmēram tikai 50% no Olafa lietām tiek eh, turpinātas dalībvalstu tiesās. Un tieši tāpēc arī tiek veidots šis EPO birojs. Es pieļauju, ka Eiropas Savienībā ir arī tādi labāki amati, taču šeit ir runa par tādu ļoti svarīgu amatu. Kādā veidā jūs esat cīnījušies pret eh, krāpšanu un kāda ir bijusi jūsu pieredze rezultāti un ko varētu darīt savādāk? Paldies, Kreslas kundze! Es eh, domāju, ka jūsu jautājums ir ļoti svarīgs, un tātad te ir runa arī par eh, sadarbību, ņemot vērā jauno Olafa regulu. Uh, kā šī sadarbība izskatīsies nākotnē. Mēs, kā Vācu prokuratūra, esam ļoti labi sadarbojušies ar Olafu, un mums tas ir bijis ļoti izšķiroši. Olaf darbojas jau daudzus gadus, un e, mums ir svarīgi skatīties, kā šīs lietas ir jāvērtē no Eiropas Savienības tiesība aspekta. Ļoti sarežģīti ir tas, ka Bieži vien šie spriedumi ir atkarīgi no administratīvajām tiesībām. Olaf, protams, mums var palīdzēt konstatēt, vai ir pārkāptas kopienas tiesības. Ja mērķi ir vienādi, bet uzdevumi tomēr risinās pilnīgi atšķirīgos līmeņos, notiek šie sadarbība. Un šeit, um, ja runa par uh, kriminālu procesu un kriminālu tiesību izvērtēšanu, Olaf ieguldījums ir ļoti svarīgs. Mums ir ļoti būtiski izmantot šo Olaf pieredzi, un ja mēs to varēsim darīt arī nākotnē, izmantojot tāš tieši tā tad eh, kriminālu tiesiskos aspektus, es domāju, ka tad rezultāti būs ļoti labi. Protams, ka mums ir jāņem vērā tas, kas ir pieļauts dalībvalstu tiesību aktos. Es arī nevaru pateikt, kas kuras valsts tiesību aktos ir noteikts, bet es uzskatu, ka tas ir ļoti labs priekšnosacījums, lai šis Olafa atbalsts mm, krimināla procesos arī varētu tikt izmantots. Protams, mums ir jā, arī jāskatās, kā konkrēti šī sadarbība varētu izskatīties. Un, jebkurā gadījumā, Olaf ir pievienotā vērtība, kas noteikti varētu nākt par labu. Paldies tagad Taņa Fajona, sociāldemokrāta grupa. Paldies, priekšādātāji! Sēž šeit. Vai jūs esat uh, strādājuši pie sarežģītām pārobežu lietām?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 Es eh, redzu, ka jūs esat eh, jau ļoti daudz ko atbildējuši. Mans jautājums īstenībā bija gandrīz tāds pats, kā uzdeva Eva Žolī. The, um, the kont... Tagad konti jautājumi. Paldies! Es eh, vēlētos papildināt Olafa jautājumu. Jūs sākumā runājāt par to, ka dalībvalstu tieslietu iestādes eh, nemēģina turpināt eh, šīs lietas. Gribētu zināt, kāda jūsuprāt ir eh, Olaf loma um, kriminālu lietu izmeklēšanā, ja šeit jau ir iesaistīts EPO birojs? Vai šeit ir runa pār pilnīgi atšķirīgām uh, aizsardzības tiesībām attiecībā uz procesa dalībniekiem? Ja Protams, izmeklēšanā ir jāņem vērā daudz un dažādi dokumenti. Kāda veida lomu pildīs EPO administratīvajās lietās? Es esmu referente attiecībā uz Olaf regulu, jūs varat arī izteikt savas vēlmes. <clears throat> Tiešām jauki, ka varu pie Gresas kundzes paust savu vēlmi. Taču katrā gadījumā es gribētu vēlēties pietiekam daudz personāla. Uh, Nezinu, vai jūs to varēsiet īstenot, bet tas, ko es vēlos, tiešām ir tas, lai sadarbība varētu notikt tādā veidā, ka tiek nodrošināta informācijas apmaiņa. Mēs varam ļoti daudz runāt par informācijas apmaiņu un varam teikt, ka informācijas apmaiņai jānotiek tādā veidā, lai EPO zinātu, ka tai ir jārīkojas un ka nē, taču ar to tikai nepietiek šai informācija ir jābūt nodrošinātai nepārtraukti, jo kādas konkrētas lietas posmā man ir jāzina, ko es reāli varu paveikt, lai šo resursu atgūšana tiešām darbotos un ir iespējams tādas lietas, kur ir jārīkojas ne tikai no krimināla vajāšanas, bet arī administratīvā procesa puses. Piemēram, kad ir kāda individuāla persona, tad uh, varu vērsties uh, attiecībā pret šīs personas um, īpašumu un atgūt īpašumus un resursus. Un to es uh, tad nevaru darīt, bet varu veikt ieteikumu, tad Olaf var rīkoties. Un tieši atgūstot līdzekļus ir ļoti liela uh, papildinošā vērtība. Uh, kad mēs negaidām lietas beigas un tad uzsākam šīs procesuālās darbības, bet gan arī starp posmā, kad ir nepieciešams un tad ir jādara. Mums apmainamies ar informāciju un sadalām atsevišķu uzdevumu starp Olaf un EPO. Neba, nebūs tā, ka būs uh, EPO un tad Olafs uh, atsevišķi, un tad, kad, kad, kad lieta būs pabeigta, tad atkal Olafs tiks iesaistīts. Nē, Olafs tiek iesaistīts arī lietas vidusposmos, un šeit tas ir jāņem vērā, īpaši ņemot vērā informācijas apmaiņas aspekts. Tāda ir tā vēlme, ko es vēlētos. Paldies! Nākamā runātāja Ajala Senders kundze lūdzu. Konīkungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Vēl es uzdot jautājumu par jūsu pieredzi ar nacionālajiem prokuroriem, vai jūs varētu vēl par to izteikties? Un to, kāda jūsu starptautiskā pieredze un arī nacionālā pieredze pēc Vācijas atkal apvienošanās ir pietiekama kvalifikācija, lai jūs varētu izveidot šādu jaunu EPO aģentūru Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, Kūna kungs! Kā jau jūs teicāt, toreiz 90. gados bija īpaša situācija. Uzsāk darbu Vācijā prokuratūrā. Un kādēļ? Tādēļ, ka toreiz nu, visas struktūras vēl nebija izveidotas tādā veidā, kā Vācijas eh, rietuma daļā. Tad austrumos nebija tāda situācija kā rietuma eh, daļā. Un jūs varbūt no manas eh, dzīves pieredzes eh, redzat, ka es ļoti ātri pārgāju administratīvajām lietām, un tādējādi man bija iespēja sadarboties tehniskās sadarbības ietvaros, Uh, saistībā ar Dienvidāmerikas pieredzi. Es darbojos Čīlē un Paragvajā un pēdējos gados arī Meksikā. Strādāju pie tie jautājumiem par to, kā jābū, jāizveido prokuratūra, kas ir svarīgākie kritēji, lai nodrošinātu neatkarību, kā norganizēt tehniskā veidā darbu. Un šādā veidā šeit gūtā pieredze bija man noderīga. Teikšu jums atklāti. Sākumā darbojos 2000. un 2001. gadā, un ja es tagad gad vēlētos nodrošināt šādus uh, konsultācijas un savu pieredzi, tad es uh, to darītu pilnīgi citādāk, jo ir jau pagājuši diezgan daudz gada, es jau 26 gadus darbojos, un šajā laikā es tiešām domāju, ka esmu atradis pareizo recepti, kā strādāt prokuratūrā. Uh, kā sadalīt uzdevumus un kā sadarboties. Turklāt ļoti būtiska ir arī kolēģi motivācija, tas veids, kādā veidā tiek vadīta iestāde, ļoti daudz eh, pēc tam atspoguļojas arī sasniegtajos rezultātos, un lai to panākt, ir nepieciešams pamatu laba ielikšana. Jūs ar savu attiecīgo regulu esat eh, panākuši pamatu ielikšanu, kur man tālāk ir eh, jāturpina aktīvā darbība. Paldies! Makovejs kundze, lūdzu. Paldies! Vēlos turpināt eh, sniegt atbildus man pirmo, uz pirmo jautājumu. Tas ir saistīts ar to faktu, ka jums, eh, uz jums netika vērsts politisks spiediens, kas, manuprāt, ir ļoti labi. Taču gribu uzdot jautājumu, ja jūs būsiet Eiropas prokurors, kā tad jūs rīkosieties? Jo šeit piedalīsies 28 dalībvalsts valsts no vidus un uh, austruma Eiropas, no citām valstīm, kur tiek šobrīd īstenots politiskais spiediens. Kā jūs tiksiet galā ar šādu veidu situāciju? Makovais kundze, kā jau uh, teicu, es arī par šo jautājumu esmu mums ļoti pateicīgs. Varu jums pateikt to, ka prokuratūras darba būtība ir neatkarība. Tā būtība ir strikti vadīties, balstoties pēc legalitātes principa, neņemot vērā personālīs, un lai to varētu nodrošināt. tas tad arī pašam ir jādara. Es zinu, ka kā atbilde tādās situācijās, kur eh, ir pārkāpti šie principi, ir ļoti grūti īstenot. Varu jums pateikt to, ka neatkarība kā tāda nenozīmē to, ka nav politisko spiedienu prokuratūra nekad nedarbojas tukšā gaisa telpā. Katrai prokuratūras rīcībai ir politiska nozīme, sekas atkarībā no krimināla vajātā personas. Taču prokuratūrai ir pēc būtības jāapzinās šī situācija, nevis lai pielāgotos tai, bet lai tai pretotos. Un man cieņa tiešām ir vērsta pret visiem Eiropas Savienības kolēģiem, kas ir pakļauti šādam spiedienam un kas tomēr turpina savu darbu. Un pat nevis tomēr, bet tieši tādēļ dara savu darbu, kas ar savu personīgo pieredzi, savu ieguldījumu par tiesiskumu parāda, ko nozīmē patiesa neatkarība. Liels paldies, jā, normālos apstākļos mēs aplaudētu, bet tagad vārds uh, Alī kungam. Paldies, priekšsēdētāji, Ritter kungs. Uh, sākumā vēlos pateikties jums par sniegtajām atbildēm rakstiski. Tāpat ir uh, tiešām apbrīnojami jūsu darba gājums liecina par 26 profesionālajiem gadiem šajā nozarē. Uh, Un savās atbildēs jūs minējāt, ka jums ir bijusi pieredze ar Olafu raita sadarbība starp EPA un OLAF ir viena no augstākajām prioritātēm. Mums ir jānodrošina tas, lai šīs nākotnes attiecības neveidotu konkurenci un kavēšanos. Varbūt jūs varētu detalizētāk par to pastāstīt, kā jūs paredzat šādu labu sadarbību, saziņu informācijas apmaiņu. Un mans otrais jautājums. Mana politiskā grupa ALDE vienmēr ir atbalstījusi centralizētu EPO. Pašreizējais EPO ir tāda hibrīda sekcija, kur ir centralizēta un decentralizēta līmeņa, tāda ļoti sarežģīta struktūra. Jums ir jānodrošina raita darbības spēja. Un kādā veidā jūs eh, nodrošinās, lai šī hibrīda struktūra darbotos? Uh, un kā jūs eh, izveidosiet eh, pienācīgus informācijas apmaiņas kanāls, lai nodrošinātu raitu informācijas apmaiņas starp Eiropas deleģētajiem prokuroriem un, un attiecīgajām iesaistītajām nacionālajām iestādēm. Paldies. Lūdzu, Rītarkungs. Tā, konkrēt par jūsu pēdējo jautājumu. Sadarbība var darboties tikai tad, ja eksistē informācijas sistēma, kurā tiešām ir nodrošināta visa informācija gan patstāvīgajai kamerai, gan deleģētajiem prokuroriem. Ir jānotiek šai informācijas apmaiņai, tikai tādējādi var noritēt reālais darbs, tikai tādā veidā. Tad jūsu jautājums par to, Jā, tā ir tiešām ļoti sarežģīta lēmuma pieņemšanas struktūra, taču esmu pārliecināts, ka beigās tā tiešām ir labākā, lai panāktu vienotu politiku, nevis ja mums jau no paša sākuma būtu tāda. Eh, būtu jau izveidot kriminālu vajāšanas procedūru EPO, kuru tad mēs īstenot 20 gadu garumā, kur mums būtu nepieciešama tāda harmonizācija, kur nevarēsim panākt. Turklāt ir nepieciešams pazīt nacionālās sistēmas, nacionālos apstākļus, nacionālās tiesvedības, lai varētu efektīvi um, īstenot kriminālu vajāšanu. Tātad bez abiem šiem faktoriem būtu grūti izveidot tādu sistēmu, lai varētu Eiropas līmenī nodrošināt efektīvu kriminālu vajāšanu. Uh, tāda tīri vertikāla pieeja, lai cik interesanta tā izklausītos pašreizējās situācijās, šī eh, kombinācija no abām uh, sistēmām mm, nodrošina iespēju pārņemt no abām pusēm labās lietas un attiecīgi rīkoties. Runāt par informācijas apmaiņu ar Olafu, es jau par to izteicos, proti, ka tam ir reāli ir jādarbojas, ka ir jābūt nepārtrauktai informācijas apmaiņai nevis lai tikai sākumā Olafs ziņo EPO, bet ka visu laiku notiek informācijas apmaiņa. Paldies, paldies! Nākamais runātājs Javārkungs. Paldies, priekšsēdētāji! tagállam Uh, nav, tra nav translation. Nu. Neliels uh, tehnisks uh, traucējums. Runātājs turpinās angļu valodā. Es gribēju uzdot pāris jautājumus. Ir vēl pāris dalībvalsts, kas nav pievienojušās EPO. Un mans jautājums ir, ko jūs plānojat darīt, ja būs kāda izmeklēšanu, kur uh, nodarījumam ir pārobežu raksturs, un jūs konstatējat, ka ir jāveic daļa izmeklēšanas tajās dalībvalstīs, kur EPO nav mandāts veikt izmeklēšanu tiešā veidā. Kā jūs varēsiet nodrošināt, lai šāda veida krimināla nodarījumi tiktu pienācīgi izmeklēti? Pat ja daļa no šīs izmeklēšanas būtu jāveic kādā no valstīm, kas nav pievienojušās EPO. Un nākamais jautājums, par kuru bija ļoti daudz sarunas. Uh, proti informācijas apmaiņas starp Olafu un EPO. Taču balstoties uz Olafu pieredzi, mēs zinām, ka dažreiz reālā problēma ir tieši informācijas apmaiņas starp dalībvalsts iestādēm un Eiropas institūcijām, proti Olafu, un tas varētu būt tāpat uh, notikt arī ar EPO. Un ko tad jūs darīsiet, ja konstatēsiet, ka kāda dalībvalsts vai dalībvalsts iestāde sistemātiski nenodrošina nepieciešamo informāciju šai kādā izmeklēšanas lietā? Jūs pieminējāt eh, ļoti būtisku aspektu un savā ievadrunā arī runāja par to, ka bez eh, attiecīgas informācijas apmaiņas EPO nevar darboties. Tātad informācija, ko nodrošina dalībvalstis vai kopienas aģentūras, bez šīs informācijas EPO nemaz nebūtu darba, ko darīt, nebūtu lietu. Un bet attiecīgi sistēma ir jāizveido tādā veidā un jāīsteno, lai tas darbotos, un tam priekšnosacījums iespējams ir arī veidot iespējas, lai informācija no trešām personām arī varētu tikt pieņemta. Piemēram, no ziņotājiem, lai mēs radītu tādas iespējas, ka informācija pie EPO nonāk arī citos veidos, pa citiem kanāliem, jo arī pati EPO var ne tikai pārņemt eh, procedūras no dalībvalstīm, bet arī pati uzsākt. Taču šī informācijas faktors ir ārkārtīgi nozīmīgs. Runājot par pārobežu darbību, iesaistot eh, valstis, kuras nepiedalās EPO, šeit ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai Eirojust īstenotā funkcija tiktu izmantota, jo Eirojust just attiecībā uz nodarījumiem šajās dalībvalstīs pastāv mandāts, kur nav runa par EPO mandātu. Un kad mēs e, izveidojam kopīgu izmeklēšanas grupu, iesaistot EPO plus vēl dalībvalstis, kas nepiedalās EPO, šādā veidā, manuprāt, ir vislabākās iespējas koordinēt izmeklēšanu un vadīt to tādā veidā, ka tiek nodrošināts vismaz eh, daļēja Eiropas Savienības finanšu interesu pārkāpšana. Es tiešām eh, vēlētos, lai tiktu radīti pašu legāli instrumenti, lai nodrošinātu šādu sadarbību. Paldies! Nākamā Maržē kungs. Paldies, priekšsādātais kundze, Rītera kungs. Man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums par jūsu ilgo karjeru. Vai jums ir eh, bijušas politiski finansiāls lietas un vai jums eh, ir nācies īstenot eh, kriminālu vajāšanu pret deputātiem? Otrais jautājums. Jūs paudāt savas bāžas attiecībā uz politisko spiedienu, kas var tikt izdarīts uz prokuroriem dalībvalstīs un konkrētāk jūsu um, konkurenti Kovecī kundze saskars ar savas valsts valdības uzbrukumiem, un es gribētu uzzināt, ko jūs par to domājat, protams, ka, ja jūs vēlaties atbildēt uz šo jautājumu, paldies. Es domāju, ka varu diezgan īsi atbildēt atbildot uz jūsu pirmo jautājumu daļu, man ir bijušas šādas procedūras par politiskām amatpersonām, man arī tādas lietas, kur tika īstenots politiskais spiediens. Tātad, jā, politiskās amatpersonas, politiskās spiediens ne tādā veidā kā cita vieta. Tātad daļēji. Runāt par šo situāciju, tas eh, varētu notikt arī citās valstīs. Un tas ir saistīts ar maniem eh, līdzkandidātiem. Uh, Un šeit var tikai pateikt to, ka es to izjūtu kā lielu godu, ka piedaru pie to kandidātu grupas, kurā ir iekļaut arī Kovēzija kundze, un es ļoti abrīnoju viņas drosmi un paveikto. Un kopumā es uzskatu, ka šeit eh, varētu arī teikt vismaz runāt par pārējiem diviem kandidātiem, ka tiešām jūtos ļoti pagodināts eh, būt viņu vidū un eh, šodien šeit atrasties. Paldies! FTD atteicās no saviem jautājumiem, tādēļ vārds Pīters kundzei. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Es gribētu atgriezties pie tā, ko jau minēja Javora kungs. Uh, Proti visas Eiropas Savienības dalībvalstis neatbalsta šo Eiropas prokuratūras izveidi, šo projektu. Dažas iztrūks, tātad līdz ar to būs jautājums par sādarbību ar šīm dalībvalstīm, kas neiesaistās. Un sakojoši jautājums. Valstis, kas neiesaistās šajā projektā, lielā mērā uzsver, ka Eiropas prokuratūras izveide uh, atņem Nacionālajām prokuratūrām to neatkarību. Līdz ar to mans eh, jautājums, vai jūs šeit redzat eh, draudus Nacionālo prokuratūru neatkarībai un kāda eh, būtu jūsu atbild uz šīm paustajām pažām? Also ich wüsste nicht, wie die Schaff Es nezinātu, kā Eiropas prokuratūras izveidošana kur tiks uh, iesakņota tā neatkarība arī pateicoties jūsu darbam ierobežotu nacionālo sistēmu. Šeit ir skaidri nošķirtas lietas, kur ir EPO atbildība, un šajās jomās neatkarība garantē regula tādā veidā, kā arī jūsu parlamenta apziņā, uh, Un kā jau sākumā minēju, atskaitīšanās pienākumos eh, pre, attiecībā pret jums, es tiešām nevaru saprast, kādā veidā mēs varam tad runāt par to, ka, ka kādas neatkarības iestādes eh, darbs ierobežo citas neatkarīgas iestādes darbu. Es tiešām nevaru iedomāties, kādā veidā šāds apgalvojums varētu būt patiess. Paldies! Paldies budžeta kontrolas komitejai par uzdotiem jautājumiem, paldies par sniegtajām atbildēm. Mums tiešām arī ir, bija gods ar jums iepazīties. Liels paldies! Um, parlamentārieši par uzdotajiem jautājumiem vēlos pateikties jums, Riter kungs, par dalību šodienas uzklausīšanā. Vēlos jums pastāstīt, ka pēc šīs uzklausīšanas vēl notiks, protams, pilnvērtīgs izvērtēšanas process attiecībā uz visiem kandidātiem. Un sniegšu arī detalizētu informāciju visiem parlamentāriešiem par to, kā abas komitejas veiks šo izvērtēšanu pēc tam, kad visi trīs kandidāti būs uzstājušies un kā tajā, priekšsēdājās Tajānī kungs eh, to ir pieprasījis. Eh, mēs nosūtīsim arī vēstuli viņam, kur būs iekļaut arī kontu nostāju. Tādēļ liels paldies jums, paldies par jūsu dalību. Dārgie kolēģi, drīz pie mums ieradīsies uh, nākamais kandidāts. Viņš nekavējas. Es cik saprotu, pēc kādas minūtes eh, viņš jau būs klāts. Colleagues. Diemžēl priekšsādātājs nav dzirdams. Oi, diena. Uh, out of respect for the candidates, I appreciate it. Thank you. Lūdzu, izrādiet cieņu pret kandidātiem. Kolēģi, otrā uzklausīšana un sveicam uh, mūsu vidū Žanu Fransuā Bonēru sniegšu jums to pašu informāciju, jūs to jau dzirdējāt, bet eh, kandidātam tas ir jādzird, jo viņš to, protams, dzirdēs pirmo reizi. Tātad kandidātam tiks dotas maksimāli 7 minūtes ievadrunai, Pēc tam būs laiks jautājumiem un atbildēm. 63 minūtes ir paredzēts, tiks uzdoti 14 eh, jautājumi no Libe deputātiem, 7 jautājumi no eh, kontu komitejas deputātiem. Katram jautājumam ir paredzētas eh, viena minūte un atbildē divas minūtes. Lūdzu, strikt ievērojiet noteikto runāšanas laiku. Visādi citādi pēdējiem runātājiem vairs nebūs atlicis laiks, tātad mēs arī precīzi uzņemsim laiku, kad jūs runāsiet un kad runās kolēģi. Ir pieejams mutiskais tūkojums, jūs varat runāt savā dzimtajā valodā, bet lūdzu nerunājiet pārāk ātri, ņemot vērā, ka jūsu teiktais tiks tūkots. Bonērkungs, tagad vārds jums prezentācijai. Septiņas minūtes, lūdzu. Please go ahead and welcome. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji, cienītās dāmas, godātie kungi, deputāti. Ļaujiet man atcerēties vienu no bijušajiem uh, Eiropas parlamenta priekšsādātiem Klausu Henču, uh, kurš 96. gadā, pirms 23 gadiem, pirmo reizi minēja ideju par Eiropas prokuroru. Šodien es stādos šeit priekšā, jūsu priekšā, ar savu divējādo pieredzi. Pirmkārt, man ir Eiropas tiesneša pieredze un pēc tam arī um, pieredzējuši prokurora pieredze. Tātad es kā Eiropas tiesnesis uh, um, biju 20 gadus, to veltīju Eiropas uh, juridiskajai sadarbībai, operacionālajai sadarbībai, bet tā ir arī um, Eiropas veidotāja pieredze, ko es jums piedāvāju, jo divas reizes man tika dota tā iespēja piedalīties uh, divu svarīgu instrumentu veidošanā Eiropas juridiskajā sadarbībā, radot eh, kontaktiesneša posteni un Eirojust veidošanā arī bija piedalījies kā Vāc eh, Francijas pārstāvs. Eiropas tiesnes. Esmu pārliecināts Eiropietis un esmu arī pieredzējis prokurors. Uh, Man ir bijusi 23 gadu karjera, ko esmu uh, vadījis uh, dažādos publiskos amatos, un 14 gadus no tās esmu cīnījies pret ekonomiskiem un finanšu noziegumiem uh, dažāda apmēra, Sākotnēji e, tā bija krāpniecība ar maksāšanas līdzekļiem, un pēc tam, kad bija pieredzējušāks, man uzticēja tādas svarīgākas, sarežģītākas lietas - PVN krāpniecība, naudas atmazgāšana, organizētā e, bandā arī um, naudas atmazgāšana un tā tālāk. Vēl desmit gadus savas karjeras esmu veltījis e, un joprojām to daru, um, strādājot kā galvenais prokurors. Eh, gan teritoriālā, gan valsts līmenī, un šobrīd stādos jums priekšā kā ģenerāla prokurors, kas ir eh, atbildīgs par prokuratūru reģionālā līmenī. Un šī divējādā pieredze ir tā, ko jums piedāvāju, veidojot Eiropas prokuratūru. Uh, Es protu eh, sadarboties ar profesionāļiem no uh, tiesu un juridiskās jomas, no dažādām jomām, un vienmēr uh, arī esmu strādājis uh, daudzkulturālā un daudzvalodu vidē. Es meklēju sinerģijas, kas ir iespējamas, um, bet. Uh, Vēlos arī veidot Eiropas prokuratūrā tādu komandu, kas būtu vienota un strādātu tādā uh, uh, vienotā veidā. Manuprāt, svarīgākās lietas būs neatkartība, objektivitāte, uh, pamatiesība ievērošana un, protams, uh, deontoloģija. Protams, uh, tur vajadzīgs būs konsens. <clears throat> zināma diplomātija, bet vienmēr, dāmas un kungi, apņēmība Um, kas ir vajadzīga prokuratūras vadītājam. Dāmas un kungi, es uzskatu, ka EPO būs jāsaskaras jau no paša sākuma ar trim galveniem izaicinājumiem. EPO ir uh, jau vispirms vajadzīga ticamība. Tā būs jauna Eiropas uh, uh, institūcija, kas iekļausies nacionālo un reģionālo tieslietu un tiesību sargājušo iestāžu ainavā. Galvenā atbildība Eiropas galvenajam prokuroram būs um, vadīt Eiropas prokuratūru, lai tā uh, gūtu leģitimitāti, jo tas ir priekšnosacījums ticamībai. Otrkārt, Eiropas prokuratūrai ir jāpārliecina 22 dalību ņemošās dalībvalstis sadarboties ar EPO un nodot uh, savā kompetencijā esošās lietas. Tā ir arī jāpārliecina sešas pārējās dalībvalsts, kas neiesaistās Eiropas prokuratūrā, lai tās sniegtu palīdzību EPO, kad tas ir nepieciešams. Uh, Visas pārējās um, Eiropas aģentūras arī ir jāpārliecina. Šeit es īpaši minu Olaf, Eirojust un Eiropolu. Un galvenā saikne starp šīm četrām, tā skaitā ar Eiropas prokuratūru, tai būs jābūt savstarpējai uzticībai. Un neaizmirstiet arī to, ka EPO ir jāsniedz arī jaunas perspektīvas Eiropai. Uh, mēs zinām, ka um, tiek apšaubīti demokrātiskie pamati daudzās Eiropas Savienības, uh, tātad vairākās Eiropas Savienības dalība valstīs. Būs jācīnās efektīvi pret uh, PIF noziegumiem, jeb finanšu interešu aizsardzības noziegumiem, um, interešu pārkāpšanu. Mm, šeit ir runa par noziegumiem, par korupciju, un EPO pilnīgi noteikti būs jauns uh, demokrātiskās uh, uzticības instruments. Un noslēgumā, dāmas un kungi, pavisam īsi um, mm, tātad gāju pār šo Konrāda Adenauer tiltiņu, un tāpēc gribētu uh, pieminēt uh, federālo kancleru Konrādu Adenaueru, kas kādreiz teica, ka pasaules vēsture ir arī tā visa summa, no kā varētu vai būtu bijis iespējams izvairīties. Un veidojot Eiropas prokuratūru, mēs eh, stāvam milzīgi izaicinājumu priekšā, bet vienlaikus arī milzīgas iespējas priekšā. Eh, tā ir iespēja veidot jaunu demokrātiskās uzticības eh, instrumentu. Dāmas un kungi, nekādā gadījumā mēs nedrīkstam palaist garām šo iespēju to mēs esam parādā mūsu līdzpilsoņiem. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, Bonērkungs. Tagad sāksim uzdot jautājumus un uzreiz sāksim ar mūsu deputātiem. Engo kungs, vienu minūtu no ETP, lūdzu. Paldies, Klod. Engelkungs, jā, eh, jūsu vārds ir kā manam bijušajam skolas eh, direktoram, eh, un tad man liekas, ka mums jau ir zināma tāda saikne. Jums tomēr gribētu uzdot jautājumu par to, ko jūs pieminējāt. Jūs minējāt dalību valstis, kas piedalās sistēmā un citas, kas nepiedalās, un varbūt, ka tām ir uh, um, arī tādi pamatoti iemesli. Tie nav tādi tikai abstrakti iemesli. Un es gribēju jums pajautāt, vai jūs ieņemsiet uh, šo amatu, jo ieņemsiet šo amatu, kā jūs domājat, kā varētu būt iespējams pārliecināt tās valsts, kas vēl um, nepiedalās Arab struktūrā, kā tās varētu iesaistīt un uh, kā varētu novērst iespējamas nomelnošanas kampaņas, kāda uh, šobrīd uh, notiek Rumānijā pret uh, rumāņu kandidāti. Kā mēs no tā varētu izvairīties nākotnē, runājot par lietām, no kurām varam izvairīties? Bonērkungs, lūdzu, divas minūtes. Jā, es jums atbildēšu, sakot, ka uh, um, pirmajā jautājuma daļā. Tātad Eiropas prokuratūrai vajadzētu um, strādājot parādīt, uh, ka tai ir pienācīga kapacitāte efektīvi cīnīties pret visiem pārkāpumiem, uh, kas ir saistīti ar Eiropas finanšu interesēm, Eiropas Savienības finanšu interesēm. Tas ir galvenais uh, prokuratūras uzdevums. Es uh, negribu teikt, ka korupcija um, vai uh, krāpniecība organizētās bandās, ka tas būtu tāds uh, um, mazāks noziegums, bet šeit būtu jābūt uh, saiknei ar um, Eiropas Savienības finanšu interesēm. Tas ir uh, pirmais mērķis. Tātad ir jāparāda prokuratūrai kapacitāte strīdēties, tātad cīnīties pret šiem pārkāpumiem, rādot ar labu piemēru citām valstīm, kā tā strādā, un varbūt, ka tad pakāpeniski mācoties, darot, kaut kas var attīstīties. Un par otro aspektu es gribētu teikt, ka tā ir situācija, kurai uh, ir jāsatrauc uh, Eiropas prokuratūra un uh, prokuratūras uh, vadītāju arī. Un, uh, galvenajam prokuroram uh, būtu jāraugās, ko tad mums saka likumdošana, ko saka regulējums. Būs juridiskais ietvars, būs konkrēta misija, kas ir pildām prokuratūrai, un šos tekstus izmantojot, prokuratūrai būtu jāparāda, ka tā var strādāt kā neatkarīga institūcija. Uh, Un šīs institūcijas mērķis tātad, un spēks būs pierādīt, ka tā var neatkarīgi strādāt, un varbūt, ka šis labais piemērs izplatīsies arī uz citām dalībvalstīm. For... Paldies, un no sociāldemokrātiem viena minūte Sīpels kundzē lūdzu. Liels paldies, Bonert kungs. Paturot prātā ļoti atšķirīgās tieslietu sistēmas mūsu dalībvalstīs, valstīs Vai jūs varētu detalizētāk izskaidrot, kādā veidā jūs atbilstat visām prasībām, kuras tiek uzstādītas uh, galvenā prokurora amata ieņēmējiem, kā tas tika noteikts regulas 14. pāntā, proti, ka jūsu uh, neatkarība ir bez nekādām šaubām un ko jums ir kvalifikācija, lai jūs varētu ieņemt uh, augstākā prokurora amatu jūsu atbilstošajā dalībvalstī. Tas arī viss. Many thanks for your question. Um... Liels paldies par jūsu jautājumu. Šeit divi galvenie jautājumi ir neatkarība un prasības. Sākšu ar pēdējo punktu. Attiecībā uz prasībām, kā es jau jums pirms pāris minūtēm teicu, es esmu izgājis cauris visām pozīcijām prokuratūras dienestā Francijā. Sākotnēji bija jauns prokurors, tad vecākais prokurors, tagad. Uh, un uh, man bija jāizmanto visi uh, līdzekļi, kas ir uh, prokuratūras rīcībā Francijā, lai pildītu savus pienākumus. Šobrīd esmu ģenerāla prokurors, kas Francijā, līdzīgi kā citās valstīs, ir augstākā pozīcija uh, prokuratūrā. Tātad esmu bijis gan jaunākais prokurors, uh, gan pieredzējis uh, prokurors un esmu pieredzes sadarboties ar Eiropas iestādēm, un šobrīd kā vecākais prokurors eh, es atbilstu visām prasībām, eh, ko nosaka EPO regula, kas attiec uz neatkarību. Dažkārt mums Francijā tiek uzdoti jautājumi, tiek apšaubīta šī Francijas sistēma kādreiz. Eh, tā bija tāda ļoti hierarhiska sistēma, tas nozīmē, ka tieslietu ministrs kādreiz varēja, varēja uh, sniegt ģenerālprokuroram rīkojumus un eh, arī um, galvenajam prokuroram sniegt uh, rīkojumus. Un tas kopš sešiem gadiem ir mainījies. Tieslietu ministrs vairs nevar dot nekādus rīkojumus individuālās lietās um, valsts prokuroram, un tās ir diezgan būtiskas izmaiņas, kas ir ieviestas mūsu darba kultūrā, prokuratūrā Francijā, un var apliecināt, ka es to arī redzu ar maniem jaunākajiem prokuroriem, kas strādā šīs jaunās kultūras ietvaros. Paldies! Uh, Helga Stīvens tagad no EKR, lūdzu. Dankuvēl, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, godātais manērkungs. Jūs savās rakstiskajās atbildēs minat uh, attiecības starp uh, dalībvalstīm, kas nepiedalās EPO un starp Eiropas prokuratūru. Kādi uh, līdzekļi būs pieejami uh, lai uh, risinātu pārobežu jautājumus. Nebija tūkojuma, varbūt mēs varētu sākt vēlreiz. Vāciski bija tūkojums, bet angliski nebija tūkojums. Just if you don't mind, thank no. you. Thank you. Start again, thanks. And we'll start. Ja, meneer Bonneer. Um, ehm, u heeft... Tātad, Bonēra kungs, savās rakstiskajās atbildēs jūs rakstījāt par sarežģītajām attiecībām starp EPO un neiesaistošajām dalībvalstīm. Vai jūs varētu plašāk par to pastāstīt? Un kādi līdzekļi ir EPO, lai uh, pārobežu lietas risināt, kurās ir iesaistīts šīs dalībvalsts, kas nepiedarās EPO izveidē, jo eh, šīm dalībvalstīm ir politiski pamatojumi, kāpēc tās neiedalā, nepiedalās EPO izveidā, un līdz ar to varbūt, ka varētu būt arī politisks spiediens. Kā jūs par to uh, domājat? Thank you, Helga. Sorry for the... Paldies, Helga. Es atvainojos par šo pārtraukumu. Bonerkungs, lūdzu. Jā, sirsnieks, paldies par šo jautājumu. Tas ir ļoti um, svarīgi. Uh, uh, respektēt arī šo perspektīvu. Priekšsēdētājs saka, lūdzu, beidziet izrādīties. Jā, varbūt es tagad samulsināju uh, tulkus, bet nu labi. Attiecībā uz šīm valstīm, kas neiesaistās, uh, ir regulas daļa, kur šobrīd paredz, uh, kā dalībvalsts, kas neiesaistās EPO, uh, ir saistīts ar citām dalību valstīm ar godīgas sadarbības principu. Un līdz ar to deleģētais Eiropas prokurors, kas ir šīs te saknes dalību valstīs, viņš var Eiropas tiesiskās sadarbības uh, instrumentus izmantot, piemēram, Eiropas āresta orderi, izmeklēšanas instrumentus visā Eiropas Savienības teritorijā, tātad arī attiecībā uz tām dalību valstīm, kas nepiedalās pastiprinātajā sadarbībā. Labi, jautājums ir nedaudz sarežģītāks. Um, es zinu, ka komisija šobrīd um, pēta jautājumu, vai iespējams vajadzētu tādu papildus instrumentu, kas ir uh, saistīts ar Eiropas prokuratūru, uh, lai tās varētu, tā varētu sadarboties ar um, tām dalībvalstīm, kas nepiesaist, nepiesaistās Eiropas prokuratūrā. Vai grūtības vai jautājums nevar pateikt, vai tās ir juridiski rakstura, bet katrā ziņā mans pirmais pienākums būs pārliecināties par to, ka Eiropas prokuratūra spēs pilnībā Eh, strādāt ar dalību valstīm. Atgādina, ka Eirojust arī ir instruments, kurš eh, dod iespēju grūtības eh, risināt, jo tas attiecas uz visām vēl šodien 28 Eiropas Savienības dalību valstīm. Nākošais runātājs Eva Žolīna uz Zaļo partijas. Atvainojiet, atvainojiet, saka priekšsēdētājs Eva. But, um, e, Nebija manās piezīmēs, bet tā ir Natālija Grīsbeka no Aldi grupas. sera posée en français et euh, donc elle n'est pas très éloignée de, de la question de, de ma collègue. Mans jautājums būs franču valoda. Jūs runājāt par savu spēju apvienot eh, visus eh, pieejamos darba rīks, un es vēlos jautāt pār uh, Eiropas prokuratūru un tām dalību valstīm, kuras tais nepiedalās. Kā jūs domājat par sadarbību ar Eirojust valstu korespondentiem Eiropas prokuratūrai? Kā jūs domājat, ka tie varētu strādāt, lai garantētu to, ka dalību valsts, kuras nepiedalās, nebremzē prokuratūras darbu, vienlaicīgi tas pārliecinot, jūs tā sacījāt? pievienoties prokuratūrai. Otrs jautājums samērā īs. Viens no regulējuma jautājumiem bija tāds, ka tas varētu būt nepietiekami robisks un nacionālajie jautājumi varētu izvirzīties priekšplānā. Kādus pasākumus un soļus jūs spērtu, lai garantētu vēl neatkarīgāku un eiropeiskāku prokuratūras darbību? Eh, godāmā deputāte, tik tiešām runājot par Eirojust korespondentiem, tā būtu ļoti svarīga funkcija, jo tas būtu dabisks eh, savienojums starp Eiropas eh, prokuratūru un Eirojust. Mēs šodien apzināmies, kāda rezonance piemīt Eirojustam, kas aptver visu Eiropas Savienības teritoriju un uh, E, iet vēl tālāk, jo Eirojust ir parakstījis sadarbības līgumus ar citām valstīm. Šeit man ir visai plašs skatījums par sadarbību, jo Eirojustam ir e, sadarbības e, partneri no Šveices, no Savienotajām valstīm. Tā tad tā būtu iespēja vēl paplašināt Eirojust darbības uh, rādjusu. Protams, šim nolūkumam būtu jāapvieno Eirojust korespondenti, jāveido ļoti ciešas darba attiecības ar eh, šiem darbiniekiem, lai varētu pabeigt Eh, darba piesaistības virzieniem un izveidot tādus komunikācijas kanālus, kas nedubuldotu darbu, bet kas būtu gana raiti, citiem vārdiem sakot, lai viss virzītos pietiekoši ātri. Tad, kad ir runa par kādu koordinācijas sanāksmes eh, sasaukšanu vai kopīgas izmeklēšanas grupas izveidu, tālāk par nacionālajām interesēm. Un, uh, deleģētajiem prokuroriem. Šis jautājums man nodarbina no paša sākuma. Mēs zinām, ka saskaņā ar regulējumu ir iespējams noteikt deleģēto Eiropas prokuroru ar eh, diviem amatiem un tādu prokuroru, kas strādā tikai Eiropas prokuratūrai. Šeit ir jāatrod līdzsvars un ciešā diskusija ar dalībvalstīm, kuras ir eh, iecerējušas dubultā matā um, modeli. Šeit varētu rasties kādas grūtības vai smalkās pieslīpēšanas problēmas. Šī problēma būtu jārisina. Paldies, un tagad vārds Evai Žolī. Es vēlreiz atvainojos jums, eh, Žolī kundze. Paldies! Ģenerāla prokurora kungs, es gribētu zināt jūsu nostāju attiecībā uz ievēre, iespējamu prokuratūras kompetenču paplašināšanu, liekļot arī terorisma. Um, un jautājums un noziegumus pret apkārtējo vidi. Tālāk jūs, kā atbildīga persona pār uh, ģenerālu prokuratūru, jūsu pieredze ir uh, Eh, ļoti vērtējami Reimsā, mazāk zinām Parīzē, kā to visu varēja novērot Benavā lieta gadījumā. Eh, es gribētu jautāt par lietām, kas ir uzsāktas, sākot ar Panama Papers un naudas atmazgāšanas lietām, kas ir, eh, kuras arī varētu būt jūsu kompetencē. Paldies, godājamā Žurikundze, par kompetenci paplašināšanu Šeit ir runa pār eh, jautājumu, ko sagaida visi, un atbildi ir saprotama. Eiropas prokuratūras eh, gēnos ir paredzēts, ka tad, kad tas tāpat kā lidmašīna atraujas no zemes un sasniedz kreisēšanas augstumu, tas iegūst citas kompetences. To mēs zinām no eh, Lisabonas līguma 86. panta. Tas ir ierakstīts Eiropas prokuratūras gēnos, bet būsim ļoti piesardzīgi. Mūsu angļu draugi saka, kas te baisēbju solim, soli pa solim. Es vēlētos, lai prokuratūrai būtu iespējams satrasties visu laiku krisiešanas augstumā, kā ar eh, dzinēju vai režīmu um, darbības režīmu pātrināt vai, vai pa, uh, uh samazināt at, uh, pēc vajadzības. Un šeit runājot par kompetencijiem, terorisms, jā, arī da, vidas noziegumi, jā, jo tekstos ir teikts visi nopietnas noziedzības aspekti, kas ir pārrobežu. Tā, ka darbības lauks ir plašs un tas ir atvērts. Un šeit, eh, deputāts kundze, es neizslēdzu nevienu no šīm jautājumiem. Otrais jautājums par neatkarību Panama papers gadījumā. Manā kompetencē tika ļoti rūpīgi pētīti visi gadījumi, jo ir arī citas jomas, kuras varbūt es necitēšu, tās ir lietas, eh, kas atrodas eh, procesā šobrīd, un šodien Eh, daudz vairāk ģenerāla prokurora, mazāk justīcijas ministra kompetence ir uzraudzīt eh, prokuroru darbu, kuri strādā manā vadībā. Mēs eh, pie šī darba strādājam, turpinam to darīt, un es uzskatu, ka tā ir prokurora, prokuratūras vadītāja atbildība tālāk. Nākošais runātājs no tautas partijas Nē, atvainojiet, tā būs Barbara Spinelli no goja grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Man nav šaubu par um, šīs struktūras neatkarību, bet uh, runājot par dalībvalstu prokuratūrām, nu, tur es nevaru piekrist šim ļoti pozitīvajam vērtējumam attiecībā uz uh, uh tiesu vāras neatkarību. Un um, Francijus īpaši runāju, bet es gribu dzirdēt no jums, kādi ir konkrēti instrumenti, kas ir mūsu rokas, um, lai um, apliecinātu to, ka šīs uh, tiesvaras iestādes strādā pilnīgi neatkarīgi, jo daudzām valstīm ar to ir problēmas. Šī neatkarība eh, tiek vājināta, un eh, tur jums cilvēki jāpārliecina, jāpierada savu piemēru, tad jākalpo par pāraugu nepieciešams eh, daudz takta un diplomātijas. Bet runājot par EPO, tur varbūt diplomātijā nav tas labākais veids, kā panākt savu. Sī, grāci, vēl kvestione. Paldies par uzdoto jautājumu. Godējumi deputāts, Eiropas prokurāt, prokuroram būs vajadzīga ne tikai nedaudz, bet ārkārtīgi liela diplomātijas kapacitāte. Bez tam jums ir pilnīgi taisnība par neatkarības aspektu. Tas, tas nav kaut kas, ko var izsludināt ar dekrētu. Runājot par prokuratūru neatkarība. Francijā mentalitāte ir mainījusies, un mēs to novērojam jau sešu gadu garumā. Es to redzu tā, no iekšpuses un varu to apliecināt, runājot par savu personisko nostāju. Ja man būtu jāvada Eiropas prokuratūra, tad. Uh, Un jūs arī zināt to no dokumentiem, man drīz apritēs 58 gadi, un ar septiņu gadu mandātu es um, sasniegšu 65, 65 eh, gadu vecumu, man nekas nav jāgaida tādā gadījumā no Francijas lēmē iestādēm. Un es varu būt pilnībā eh, neatkarīgs par instrumentiem tālāk runājot. Pilnīgi pareizi jūs to pasvītrojāt. Vadošiem prokuroram ir jāpārbauda ikdienā caur Eiropas prokuroriem tas, kā deleģētie prokurori, kuri ir kā pastāvīgs termometrs eh, nacionālajām justīcijas iestādēm, kā tas viss darbojas, un ja ir kādas atkāpes no neatkarības, tad Eiropas prokuratūras vadītājam, līdzīgi kā jau es to redzēju savā pieredzē darbā Eirojus, tad, kad parādījās valsts, eh, funkcija, eh, valsts līmeņa disfunkcijas, tad tas tika norādīts arī Eirojust eh, ziņojumā. Un ar manu kandidatūru prokurora amatam, jo es būšu jūsu priekšā atbildīgs, es runāšu par šiem jautājumiem un vajadzības gadījumā nosaukšu vārdā to vai citu dalībvalstī. Paldies, un tagad Roberta Metzola no Tautas partijas grupas. Paldies papildus jums jau sacītājiem. Vai jūs varat vairāk pastāstīt par augsta profila lietām, eh, par tādām, kas attiecās uz mēdījiem sabiedrības uzmanību? Tautas partijai būs eh, jāskata vairāk sarežģīti un politiski piesātināti gadījumi Eiropā lietas, kur nacionālās prokuratūras vai tiesības sargājušās iestādes ir apteikušās um, pat izmeklēt vai vajāt skaidrus pārkāpumus. Un kā šajā gadījumā jūs strādājat ar dalībvalstīm, kuras nesodarbojas, un vai jūs varat nosaukt kādus piemērus konkrētus, uh, Eh, kuru nolūks ir eh, izdarīt, eh, veikt krāpnieciskas darbības budžetam. Par mēdījiem runājot, man ir samērā plaša pieredze savā iepriekšējā prokurora amatā. Tad, kad man bija jāveic krimināla majāšana pret augsta ranga valsts ierēdniem ar kuru man bija reiz nedēļā jātiekas tajā mm, lokā, ko mēs dēvējam par prefektūru, kuram bija augsts amats pilsētā un ap, reģionam. Un attiecīgo amatu personu man nācās pret viņu uzsākt kriminālu vajāšanu pār krāpšanos vai ļaunprātīgu valsts mantas izmantošanu. Man nācās vienmēr paturēt prātā objektivitātes, meklējot pierādījumus abās pusēs par un pret šo personu. Man vajadzēja šo jautājumu risināt gan no e, prokuratūras dienestu, gan mēdī puses. Par dalību valstīm, kuras nevēlētos sadarboties ar Eiropas prokuratūru, tā būtu e, kolēģijas e, galvenokārt un ECP kompetenci, jo mums būtu jāparāda, ka mēs esam neatkarīgi, ka Eiropas e, prokurors ir ar savu lomu, un šajā gadījumā mēs kā prokuror, prokuratūra būtu būtu atbildīgi gan parlamenta, gan padomas priekšā. Tas ir svarīgs aspekts, un es domāju, ka tas ir vienmēr jāpatur prātā kā tāds. Paldies! Un tālāk no sociāldemokrātu grupas Similjenas Pāvels. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti patīkam redzēt, ka nebūs nekāda lingvistiska. Kā, kādā veidā jūs veicināt? offenses at national level. Diemžēl ir tehniska rakstura problēmas tulkošanā. Mēs atvainojamies par traucējumiem. Kā jūs risināsiet to, kā tiek pilnībā garantētas visas tiesības visās uh, prokuratūras līmeņos? Tas ir pirmais jautājums. Otrais uh, jautājums, vai jūs uzskatāt, kā jūsu akti, vai būs kādi no eh, slepeni protokoli vai slepenas aktivitātes ar dalību valstu dienestiem, kas varētu palīdzēt jūsu izmeklēšanas darbā vai Eiropas prokuratūras izmeklēšanas darbā. Paldies par Eiropas eh, prokurora darbu runājot. Tas būtu viens no uh, Eiropas prokuratūras darbības e, spēcīgākajiem aspektiem, jo šajā gadījumā deleģētais prokurors būs kā savienojošais posms ar dalību valstu prokuratūrām. Vienlaicīgi tas attiecas gan uz e, pro, e, Eiropas prokuroru, gan uz dalību valstīm, lai Eiropas deleģētais prokurors prokurors strādātu strateģiskā vietā, kur tas varētu saņemt informāciju eh, ar vissvarīgākajiem dosie krāpšanās sakarā, lai tos nodotu Eiropas prokuratūrai. Bet tas nav vissvarīgākais eh, pat, jo eh, būtu divi vai trīs deleģētie prokurori, kur aptvert plašāku teritoriju, un tiem būtu jāuztur kontakts ar citām uh, dalību valstu struktūrām. Un šajā gadījumā vajadzētu padarīt iespējamu informāciju, lai nepieļautu to, ka šodien vissvarīgākās lietas, kuras tiek kritizētas, tāpēc, ka netiek vajāts, parādītos uz radarekrāna. Un šeit, manuprāt, ir jautājums par strateģisko organizāciju, kas jau no paša sākuma ir jārisina. Tālāk par otro jautājumu runājot. Aizvien vairāk mēs saskaramies ar to, ka izlūkošana jeb eh, informācija, kas ir apritē, un manā izpratnē privātie dienesti nav pirmais eh, prokuratūras sarunpartneris. Esmu prokurors, esmu pieredzējis strādāt ar dienestiem, kuri man sniedz pierādījumus, juridisku materiālu, un šajā gadījumā, kā Eiropas prokuroram, man būs jārīkojas tieši tāpat. Un tagad jautājumu uzdod Monika Makovēja. Mulțumesc! Uh, primā antra. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmais jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas uh, uh, prokurora loma ir vairāk koordinējoša, diplomātiska loma, um, sadarbībā ar dalību valstīm nekā strādāt reāli pie krāpšanās apkarošanas? Tas ir mans pirmais jautājums. Mans otrais jautājums. Kādi pārkāpumi būtu Eiropas prokuratūras juridiscijā ārpus? E, krāpšanās lietām ar Eiropas fondiem un PVN. Kur mēs radīsim šo e, savienojušo posmu. Paldies, godējumā deputāte, es atbildēšu par šiem abiem punktiem. Eiropas uh, Eh, prokurora. Eh, prokuroram ir jābūt abām kapacitātēm vienlaicīgi koordinēšanai, tas nozīmē arī diplomātisku izpratni, bet ar to vien nepietiek, viņam ir jāpārzina sava joma. Tad, kad Eiropas uh, prokurors kolēģijā runā pār eh, naudas atmazgāšanu, pār robežu krāpšanos, ir jāpārzina mehānismi un kādi ir nosacījumi un apstākļi, kas raksturo šo pārkāpumu. Otrkārt, Eiropas prokurors ir prokuratūras maģistrāts, tehniķis, un tāpēc es arī prezentēju šodien savu kandidatūru. Bet tā funkcija, ko mm, šim amatam piešķir regulējums, nozīmē to, ka šis eh, lieliskais instruments Eiropas prokuratūra ir jādod tam iespēju darboties kopā ar visām pārējām institūcijām un sākot ar dalībvalstīm, vai tās piedalās vai nē. E, tā būtu kā dubult, tas būtu kā dubultamats, jeb pat multiamats šajā gadījumā Eiropas prokuroram, un šeit es uzskatu būt vienlaicīgi kā tehniķim, un būt, tas ir nepieciešams, bet e, tas nav pietiekams aspekts. Tad, kad mēs runājām uz dažādiem pārkāpumiem, Eh, pār PVN, kas ir ar visnoslīpētākajiem eh, mehānismiem, tad šajos gadījumos ir jābūt eh, izstrādātam kompetenci sārakstam, ko paredz noteikumi par Eiropas prokuratūru, kā arī PIF direktīva kur ir šie pārkāpumi norādīti. Un šajā gadījumā mums ir visi krāpšanās gadījumi, ļaunprātīga mm, sociālā īpašuma izmantošana un citi. Un Radev kungs no Tautas partijas grupas. Благодаря, господин председател. Paldies, priekšsēdētāji. и на европейско ниво, включително при създаване на Евроюст, вие наистина... Diemžēl nav pieejams šobrīd tulkojums. Paldies. Vai jūs, radiokungs, varētu atkārtot jautājumu tagad, kad tulkošanas dienas darbojas? Paldies, priekšsēdētāji. Jums ir ļoti uh, liela pieredze Francijas prokuratūrā strādājot, un jums arī ļoti plaša pieredze Eiropas līmenī uh, dibinot Eirojust. Uh, okay, it takes a bit of time. We can we can have some. Uh... Nedaudz uh, jāpagaida, kamēr būs pieejams tulkums. For the third time, uh, if you can start. And just, just pause for the interpretation and I'll be lax with time. My Bulgarian is not so good. <laughs> okay, you really disappoint us, Monsieur Bonner, oh. really, honestly. Man bulgāru valoda nav tik ļoti laba, eh, tādēļ esam nedaudz eh, vīlušies. Nu tā tad. Protura. Man ir liela pieredze, un jūs zināt, um, kādi izaicinājumi ir um, Eiropas eh, prokuratūras priekšā. Jūs motivācijas vēstulē un atbildēs jūs eh, pieminat eh, nepieciešamību radīt līdzsvaru, lai noteikums piemērotu pilnīgi visi un viens netiktu diskriminēts. Jūs runājat par dialogu un konsensu. Un nu, šai ziņā mm, es gribētu labāk saprast, kā jūs šo dialogu. Uh, skatāt, proti starp nacionālajām prokuratūrām, Eiropas prokuratūru un saistītajām iestādēm, lai šī sadarbība būtu pēc iespējas efektīvāka. Jūs runājat arī par um, specializāciju mm, vai no nu, uh, profesionālu, vai nu no, tematisku, vai nu no geogrāfisku. Jūs varētu Uh, vairāk par to pastāstīt un kā jūs vēlaties uh, pilsoņus uh, piesaistīt tuvāk visai šai problemātikai? Blēgudārjā. Paldies! Tas ir mans vienīgais vārds bulgāru valodā, ko es zinu. Paldies, deputāta kungs. Es pārzinu, kā darbojas pastāvīgās palātas, jeb kameras. Es to uh, norādīju jau savā rakstiskajā atbildē, un tas būs būtisks jautājums, kas jāsakārto no paša sākuma. Tāpēc, ka pašā Eiropas prokuratūras funkcionēšanas struktūrā pastāvīgās palātas ir paredzēts kā dzinēja sirds, kurā notiek sekošana lietām operatīvā eh, veidā. Un šajā gadījumā prokuratūras vadītājiem ir jāseko tam, lai darbas slodzes būtu līdzsvarota starp dažādajām palātām, un tā arī vajadzēs ļoti precīzi noteikt sastāvu, un tūlīt, tūlīt arī mēs runāsim par specializāciju pa jomām. Uh, pie, par to atbildes prokuratūras vadītājs, jo šeit sasaiste notiek operatīvā līmenī ar deleģētajiem prokuroriem, kuri dalība valstīs spēs informāciju nodot tālāk un arī tāpat nodot tālāk dažādas izmeklēšanas eh, dokumentus un orderus līdz eh, nākošiem līmenim. Un šī līdzsvara rašana ir ļoti svarīga, jo eh, regulējumā ir noteikts, kā darbs tiek sadalīts pēc eh, nejauša principa, izmantojot angļu vārdu randam. Šeit vajadzēs paredzēt specializāciju vai domāt par uh, divām pieejām - geogrāfiska vai funkcionāla rakstura, un tas, e, to pieredze un pirmie soļi mums varēs parādīt, kura pieeja būs e, e, vairāk jāpiemēro. Pagaidām nepieņemot par to konkrētu lēmumu. Un visbeidzot, Dītmārs Kosters no sociāla demokrātu grupas. Thank you, Chair, and uh, thank you for your presentation. I'm here.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 jādomā par iespējām nepieļaut vai nokārtot juridis, eh, jurisdikcijas konfliktu starp nacionālajām un Eiropas iestādēm. Kā jūsuprāt Eiropas būtu pievienotā vērtība Eiropas prokuratūrai un kā pierādīt šo pievienoto vērtību tām dalībvalstīm, kuras šobrīd uh, nav daļa no Eiropas eh, prokuratūras biroja, lai tās izvēlētos pievienoties tam vēlākajai etapā. Un vai jums ir kāda pieredze naudas atmazgāšanas apkarošanas lietās? Mana atbilde ir sekojoša. Runājot par koordinēšanu sarunām pār nacionālajos dosie. Es, es eh, meklēšu piemēru savā pieredzē Eirojustā. Eirojustām ir ārkārtīgi liela privilēģija vadīt koordinācijas sanāksmi, kurā naudas atmazgāšanas dosie vienā no un pārnacionālas krāpšanas lietā, kur bija iekļautas piecas valstis, es neteikšu dalībvalstis, bet piecas valstis, uh, tā izskaitā Šveice, kuru mēs varējām piesaistīt eirojustam, izmantojot sadarbības līgumu Šveicē ar eirojustu, un šajā gadījumā mēs spējām vienas dienas laikā kopīgi izlemt pār e, kratīšanu de, aptuveni desmit bankās vienā dienā, un Beļģijas izmeklēšanas tiesneši, jo šeit mēs sadarbojamies ar Beļģiju, Eh, uzdeva jautājumu tiesnesim, kād jūs eh, vēlētos veikt šo eh, kratīšanu, jo viņi pat nebija iedomājušies, ka varētu būt pieņemts lēmums to veikt vienā dienā. Pēc sanāksmes tika pieņemts lēmums. Un soļi spērti, pasākumi īstenoti piecās valstīs, tā skaitā uh, Šveicē, kad dienā D stundā S notika šīs kratīšanas. Šeit ir runa par uh, krāpšanās lietu desmit miljonu eiro apmērā, un mēs varējām uh, atsavināt ap 80% no uh, summas. Tas parāda šo lielo pievienoto vērtību pienesumu nacionālajām jurisdikcijām, un ar šo vienu piemēru, ko Eiropas prokuratūras spēs īstenot, mēs varam citiem pierādīt pievienoto vērtību. Die Haushaltskontrolle macht. Ja, paldies. Tagad uh, budžeta komiteja turpinās. Uh, Šāns Urs tik ļoti labi uh, uh, uztur savu tēlu. Jautājums saistībā ar Olafu. Kādu lomu jūs redzat Olafu un uh, birokrātijas uh, izmeklējumiem? Nu, tā, tas tāds savāds veidojums ne visās dalībvalstīs. Tas ir zināms. Ir problēmas uh, izskatot Olafa uh, gadījumus. Kā jūs vērtējat Olafa uh, nākamo lomu. O, es uh, par šo jautājumu sastādīšu šo ziņojumu, un jūs varat arī izteikt savus ieteikumus. Jā, paldies tagad par uh, administratīvajām izmeklēšanas lietām. Tas ir tāds jautājums pats par sevi un jautājums arī Eiropas prokuratūrai. Izmeklējums uh, vai izmeklēšana veicot plašs jautājums ir, kā tas turpinās starp EPPO un OLAF jo viena no administratīvā līmeņa strādā un EPPO strādā juridiskajā līmenī. Šeit nepieciešams progress. Es jau arī norādīju, tas ir um, ļoti liels izaicinājums. Tam e, ir jātiek skatītam un par Olafu tagad tiek runāts un šeit ir lemts par atbildību, jāpieņem lēmums, lai nākotnē tas varētu tikt apvienots un lai EPPO dotu pastāvīgu papildus vērtību arī Olafa kontekstā un administratīvā izmeklēšana nepieciešama tad, ja, piemēram, runa iet par naudas atgūšanu. To Olaf var veikt. Olaf EPPO sadarbībā ir uh, ļoti izdevīgā procedūrā, jo EPPO uh, zinās par gadījumiem, un Olaf ir visvairāk informēts par šiem jautājumiem. Tātad, ko uh, sadarbspēja, kapacitāte kopēja sadarbībai ir jāpadziļina. Lai EPPO visu laiku saņemtu informāciju Tas ir nepieciešams, lai radītu pavienoto vērtību. Nepieciešama informācijas apmaiņa, lai to varētu izmantot un lai arī tiesas procesos to varētu izmantot, jo tas ir tas, kas arī ir nu, viss tas nozīmīgākais. Ja a, a, tiesas procesos var a, risināt šos jautājumus. Un a, kopā ar Olafu mums šis darbs ir jāturpina un jāveic. Nākamais Pirenskī kungs. Bonet kungs, jums ir ļoti uh, liela pieredze uh, krimināla lietu sadarbībā Eiropas līmenī. Mans jautājums ir sekojošs. Tas nozīmē arī, nu, ka ir nepieciešams tāds diplomātisks spējas, lai apkiepu, apkopotu dažādus uh, viedokļus EPPO līmenī. Jūs arī ļoti labi zina tehniskās lietas, jums ir šīs priekšrocības. Taču man liekas, ka ir arī kas, kas pietrūkst. Kā jūs varētu pierādīt to, ka šī īpaši, šis īpašuma kopums jūs veidos kā nu, tādu spēcīgāku pārstāvu, nevis liks mēģināt kaut kādus uh, kompromisu risinājums uh, veikt? Kā jūs uh, novi, novedīsiet izmeklējums līdz, uh, um, līdz veiksmai un kā jūs to darīsiet veiksmīgāk nekā vienkārši tādu ašu agresīvu rīcību? Deputāta kungs prokuroram nekad nav jābūt agresīvam, viņam jābūt mērķtiecīgam, un es to zinu ļoti labi. Diplomātijai ir uh, nospraust arī robežas. Tas nozīmē, ka ir jāuztver uh, informācija, jājūt uh, jautājumu un dažkārt runā arī par situācijas inteliģenci, bet bieži tas vienkārši uh, apstājas arī šeit. Prokurors, kad viņš ir savā jurisdikcijā un kad zina, kāds ir lēmums un kāds lēmums jāpieņem, tad tādas arī pieņem. Iepriekšējā darbā republikas prokuroram esot, es eh, balstījos arī uz padomdevēju darbu. Ja bija jāpieņem sarežģīti lēmumi, jūs teicāt, jā, nu viņš eh, slēpjas aiz saviem uh, vietniekiem. Nē, vairāk viedokļu vienmēr radīs labāku uh, risinājumu nekā viens. Bet, nu, galu galā izvērtējot un saņemot informāciju, es pieņemu lēmumu un nekad es uh, neatstāju uh, manus uh, darbiniekus, pat neliku viņus zem sitienu. Es esmu priekšnieks un es uzņemos atbildību, jo uh, tā ir mana atbildība. Un Eiropas uh, prokurors neatkarīgs. Neatkarīgs, es gribu to uzsvērt. Uh, viņam nekas uh, nav jābaidās pieņemot lēmumus. Teksts un uh, ko, uh, kā, kas ir rakstīts krimināla kodekstā. Uh, vai pārkāpums ir konstatēts, vai mums ir pietiekami pierādījumi a, pret a, personu, jā, nē, un tā pieņem lēmumu. Es esmu to darījis 32 gadus kā jauns prokurors un arī kā ģenerāla prokurors tagad, un varu jums a, solīt, ka nu nekad no tā neatkāpšos. Tāda ir mana apņemšanās. Frau Kollegin Makovai, bitte. Tagad Makovai kundze. Mulțumesc. Um, Paldies. Dacă ne uităm la raportul OLAF din 2000. Ja mēs lasām 17. gada Olaf ziņojumu, tad varam konstatēt, ka vairums izmeklēšanu saistībā ar Eiropas krāp, eh, fondu krāpšanos. Un šeit es runāju par eh, gadījumiem Rumānijā 11 lietas, tāpat Ungārijā, Bulgārijā 7, eh, Itālijā, Vācijā mazāk lietu. Un šajā kontekstā man ir sakošs jautājums. krāpniecisko darbību apjoms, kas skar Eiropas fondus un PVN, vai e, tas ir izplatīts Eiropas e, centrālajā un austrumdaļā, vai to ir vairāk nekā citās dalībvalstīs, jo tas izriet no Olaf ziņojuma. Un kāda ir jūsu pieredze e, cīnoties pret šādiem pārkāpumiem ekonomiskā, kurā ir sava politikas sadaļa, un kas tiek īstenota eh, valstīs, kuras vēl nebija dalībvalsts, tad, kad jūs strādājat Eirojustā, piemēram, eh, Rumānija un Bulgārija vēl nebija tobrīd dalībvalstis Eiropas Savienībā. Uh, godāmā deputāte. Tad, kad es strādāju Eirojustā, un tas bija periodā no 2003. līdz 2007. gadam, es eh, biju klāts, eh, kad iestājās Rumānija un Bulgārija, un arī mēs strādājam periodu vēl pirms šo valstu iestājas. Ir skaitliski aspekti jūsu ziņojumā, tas ir 2017. gada ziņojums, kur ir norādīts vairākas lietas, kur tiek dots izvērtējums skaitliski, bet tas nav izsmeļošs. Tas nav izsmeļošs gan jūsu nosaukto valstu sakarā, gan arī tāpēc, kā um, tas attiecas, uh, šeit ir runa arī par to, ko savulaik mēs dēvējam par vecajām dalībvalstīm. Es nāku no vecās dalībvalstīm dalībvalsts. Eh, man kā Eiropas par, eh, proku, prokuroram eh, nenāktos spriest par skaitu dalībvalstīs un, un to virzīšanu. Mēs nebūtu šeit, lai rādītu ar pirkstu un nosaukt vārdā. Tas nenozīmē, ka uh, Eh, viss būtu kārtībā vecajā Eiropā. Tur ir jāveic izmeklēšanas, un tad, kad es saskāros ar korupcijas lietu, ļoti mierīgā apgabalā Burgundijā, kas ir pazīstama ar savu labo vīnu, un tad, kad izrādījās, ka tur notiek PVN krāpšanas schēma ar uh, Burgundijas vindariem uh, un uh, uzzinot uh, naudas summas, kas uh, apgrozījās, daudzi vienkārši e, gandrīz vai nokrita no krēsliem, jo tas bija kaut kas nedzirdēts. Man ir ļoti skrupulos skatījums šajā sakarā un mana pieredze. E, varbūt e, attiecīgajā brīdī nebija tik attīstīta kā citiem kandidātiem. Man bija savs gājums, katram ir tāds ir savējais. Es ap 20 gadiem biju strādājis eh, ar Eiropas lietām. Tomēr man ir zināma pieredze, kas, eh, no kuras esmu varējis izdarīt eh, secinājumus. Paldies, kolēģi Invelde. Paldies, priekšsēdētāji Borert kungs. Es domāju, ka neviens nešaubās šeit, ka jūs esat izcils prokurors, bet jautājums ir, un to daļai uzdevu sociāli demokrātu kolēģis, vai jums pietiek agresivitātes e, šim darbam, jo krāpšanās ar Eiropas fondiem, tas neatiec tikai uz krāpšanos ar kontiem, šeit ir runa pār noziedzniekiem, kur pat ir gatavi nogalināt, kā mēs to esam redzējuši pēdējā pusotra gada laikā pāris dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka valdības nevienmēr būs jūs sabiedrotie, nereti valdības, pret tām būs jāveic izmeklēšanas, un šeit sākās sarežģījumi. Tāpēc eh, šī spēle ir pavisam savādāka. Un jautājuma otrā daļa - ņemot vērā to, kā lietas ir šādas, vai jūs balstīsieties tikai uz attiecīgo valsts sniegtiem pierādījumiem, vai jūs arī pieņemsit eh, informāciju no citiem avotiem? Jautājums par prokurora izlēmību ir spēkā visos gadījumos, kad ir jāvēršas pret dalību valsts. Šeit jums ir pilnīgi taisnība, godējumā deputāti. Bet šeit izmantot eh, jēdzienu pitbull angļu valodā, jeb agresīvu agresivitāti. Es saprotu jūs nodomu, varbūt eh, jēdziens eh, pitbull ir nedaudz pārspīlēts, bet šeit ir runa pār izlēmību un spēku, kā tas ir šī dzīvnieka gadījumā, bet šeit ir runa par vēršanos pret ļaunumu. Un eh, tas ir mūsu uzdevums, vai tas būtu uh, vidējā līmenī. Tas nav viens un tas pats risks, ar kur mēs saskaramies. Es lieliski apzinos jūsu nosaukto risku, un šajā gadījumā tieši prokuratūras vadītājam ir jābūt pietiekami izlēmīgam, lai strādātu pilnīgi netkarīgi. Un tad, kad situācija izrādās eh, savādāk nekā likās sākumā, un tas nereti notiek ļoti ātri, varbūt jāmeklē sabiedrotie un demokrātiskā konfigurācijā sabiedrotie ir šajā gadījumā tiesat jūs, kā jau es sacītu, Eiropas prokurors ir atbildīgs jūsu priekšā, bet jūs, kā Eiropas pilsoņu pārstāvi, esat šeit e, zināmā mērā, lai atbalstītu prokuratūras vadītāja e, darbu tad, kad viņš jums ierāda lūk, ar ko mēs saskaramies, un pēc tam ir jāparāda sava individuālā drosme. Tas man nekad nav trūcis, 32 karjeras gadu gados, es neesmu beidies ne no viena, esmu jūs priekšā kā godīgs maģistrāts, kuram nekad nav bijis jābeidās par savu atbildību. Ja mani māktu bailes, tad tā būtu savādāk, bet es neesmu uh, pieradis šādu baiļu dēļ atkāpties. Paldies! Nākošais runātājs Benedeks Jāvaus. Paldies! Priekšsēdētāji Bonartkungs, jūs sacījāt ievadvārdos, ka uh, uh, prokurat aģentūras birojam vajadzētu pārliecināt dalībvalstis, kuras nav izlēmušas piestāties, vēl jums veiksmi šajā darbā. Arī piebildīšu, ka, piemēram, Ungārijas prokuratūra sacīja, ka nepievienosies šai prokuratūrai tās eh, zemā darba kvalitātes dēļ. Mani jautājumā attiec uz politisko spiedienu. Iespējams, jum, eh, jūs tādu saņemat no dalību valstu vadībām un jūsu um, darba grupas locekļi varētu būt eh, vieglāk sasniedzami, taustāmi un kā jūs pasargāsiet savus darbiniekus. Un nākošais jautājums, vai jūs varētu mums pastāstīt par savu pieredzi? sistēmiskas korupcijas un fondu ļaunprātīgas izmantošanas lietās, vai jūs esat ar tādām saskāries un kādā veidā jūs esat iecerējuši problēmu risināt? Godājumu deputātu, atbildot uz pirmo jautājumu. Vēlos norādīt, ka Eiropas prokuratūras spēks ir parādīt to, ka tas ir var būt kā piemērs. Eiropas prokuratūrai nebūtu jānodarbojas ar politiku attiecībā pret valstīm, kuras nepiedalās, jo, manuprāt, pa e, Eiropas e, prokuratūras vadītājam nebūtu pienākums doties pārliecināt dalību valstu e, pārstāvis, aicināmies pievienoties mūsu klubam. Nē, tas nav, nebūtu mūsu darbs, tam ir citi, citas struktūras. Bet un es ar to saskāros eirojas gadījumā, kad sākotnēji bija ļoti kritiski, skeptiski skatieni no kolēģiem, no institūcijiem, no dalībvalstīm, kas tas tāds par veidojumu, e, ko tas mums dos. Un pakāpeniski un ar savu piemēru mēs pierādījām ka mums piemīt kapacitāte sniegt pievienoto vērtību, un es domāju, ka šis pats piemērs arī varētu kalpot uh, Um, nepievienošanās valstīm, un to es domāju arī, kā šajā gadījumā tas būtu politiķu uzdevums Eiropa. Tālāk runājot par prokuratūras darbinieku uh, protekciju. Šajā gadījumā tā ir um, prokuratūras vadītāja individuāla atbildība sekot tam, lai darbinieki un tie, kur ir vēl vairāk eksponēti, kas ir deleģētie prokurori, E, tiktu pasargāti no spiediena. Un šeit būtu jāveido ļoti ciešs personisks prokurors ar prokuratūru vadītāju, ar Eiropas prokuroriem, kas jau būtu pirmais stafets posms, un ar uh, visiem Eiropas deleģētajiem prokuroriem, lai tie varētu darīt zinām par eh, šādiem spiedienu gadījumiem, kur eh, kāds savukārt Eiropas prokurors varētu iejaukties un um, Eh, saukt pie kārtības to dalībvalsti, kurā noteikums nav iespēlojis. Paldies, eh, nākošais runātājs deputāts Omar Žē. Paldies, priekšsēdētāji Barērkungs. Jūs eh, esat ļoti labi sapratis, ka kompetenci jautājums ir centrālais, un jūs arī no, nu, izklāstījāt savu ļoti plašo, bagāto 32 gadu karjeru gan Francijā, valstī, kas eh, nevar dižoties ar prokuratūras neatkarību. Jūs savu karjeru uzsākāt jau pirms 32 gadiem, bet tagad, redzot represijas pret zeltainiem vestēm, cik lielā mērā prokuratūras tiek pakļautas varai? Man ir divi jautājumi. Vai varat apstiprināt to, ka 32 gadu eh, karjeras laikā jūs nekad nesat ticis pakļauts eh, politiskās varas spiedienam? Otrais jautājums. 32 gadu karjeras laikā strādāju dažādās Francijas prokuratūras. Vai ir bijušas tādas lietas, kas ir izskanējušas kronikā, mēdījos attiecībā uz. E, eh, ievēlotu personu korupciju, par politiski finansiālām lietām un par to vajāšanu, ko jūs būtu varējuši īstenot pret šiem pārkāpējiem. Paldies! Paldies par uzdoto jautājumu, godējumies deputāti! E, prokuratūras neatkarība Francijā ir attīstījusies, kā jau es tikko sacīju, ir pagātnē bijušas bijuši gadījumi, ko es gan personiski neesmu piedzīvojis, bet es varu runāt to, ko, par to, ko esmu piedzīvojis es un par to, ko varu liecināt. Ka ir bijuši mēģinājumi sniegt norādes prokuroriem, un šādas situācijas Kopš 2013. gada radikāli ir mainījušās, ir pieņemts likums, kas aizliedz šādus norādījumus eh, sniegt. Un pēc 2013. gada par šiem notikumiem runājot, es atceros, ka vienā no lietām juridiski vajadzēja meklēt vienā no direkcijām meklēt uh, tehnisku padomu, un šajā gadījumā tiecīgā direkcija, tā, kur atradās Grāsā, nevēlējās sniegt atbildi, baidoties, ka norādes varētu tikt interpretētas kā norādes eh, prokuroram. Eh, līdz ar to es paliku bez attiecīgās informācijas un pieredzes. Es, protams, meklēju resursus citur, bet redziet, cik, liela, cik lielā mērā lietas ir mainījušās. Un tā jaunie prokurori ļoti abi apzinās jaunos laikus. Eh, tas Eh, ir turpinājums Medveģeva lietai Francijā, Mulēna lietai Francijā. Mēs vēl neesam tās pabeiguši, jo vēl ir konstitucionāls reformas, ko mēs sagaidām un ko mēs arī ļoti vēlamies. Tālāk runājot par korupcijas lietām, viena attiec uz eh, Francijas-Vācijas tiesisko sadarbību. Es nezinu, vai man vēl ir laika, pietiekam laika, lai to iz, izklāstītu šeit tas būtu varbūt eh, trešajā atbildē. Mm, paldies par eh, laika kontroli. Katrā ziņā tas bija ļoti noderīgi. Eh, paldies visiem, kuri disciplinēti un pacietīgi piedalījās šajā šajā uzklausīšanās procedūrā. Un tagad Banērkungs informēsim jūs, kā mēs pilnībā izvērtēsim uzklausīšanu, sagatavosim formālu vēstuli parlamentu priekšsēdētājiem Taģānī un arī jūs tiksit informēts. Paldies jums par jūsu laiku, paldies par jūsu dalību. Dear colleagues, uh, we're nearly there. We, we will now have our... Dargie kolēģi, trešais uh, kandidāts. Zinu, ka ļoti ilgi jau strādājam. Paldies visiem, kā esat tik izturīgi. Tiešām jau ilgi strādājam. Trešā kandidāta tūlīt ieradīsies. Uh, lūdzu, esiet disciplinēti un es ceru, ka uh, tieši šādā izpratnē strādāsim. Tūlīt viņi ieradīsies. Dear colleagues, if you want to... Um... Dargie kolēģi. Kandidāte tūlīt ieradīsies uh, burtiski pāris minūtes. dear colleagues, please take your seats. Dargie kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas. Es uh, vēlētos, lai cilvēki, nu, neskrietu pa zāli, lūdzu. Lūdzu, esiet uh, mierīgi un nefotografējiet arī bezgala daudz, nu, nevajag. Mm, es saprotu, tad tā, tā diezgan. Tā, īpatnē situācijā, bet, nu, tomēr ļaujiet uh, lūdzu mums sākt, jo kandidātei taču ir jārunā. Mm, Tātad varbūt, nu, man šķiet, ka tiešām pietiek fotografēt. Paldies! Paldies visiem! Lūdzu, paiet malā, lūdzu. Labi, dargie kolēģi! Tiešām, nu, nevajag staigāt pa zāli šobrīd, jo, nu, tas skar visus kandidātus. Nu, nu tas traucē, tas traucē koncentrēties, nevajag tā darīt. Mūsu trešā kandidāte ir uh, Laura Kodruta Kvesī. Es domāju, mēs sāksim tieši tāpat kā ar pārējiem kandidātiem. Vēlos sveikt, ka Vesī kundze Libe komitejas sanāksmē. Nu, tad viņai vēlreiz pastāstīšu to, ko jau divas reizes stāstīju. Um, iepriekšējiem ja kandidātiem jums ir iespēja izteikties septiņu minūšu laikā. Mm, tas ir jūsu, tā ir jūsu ievadruna. Nu, protams, um, timers um, tiks iedarbināts, tas atrodas šeit, uh, tāds ekrāns, jūs to redzat gan uz ekrāna, gan te man blakus. Uh, Mēs tātad to ieslēgsim un um, jūs um, varat kontrolēt savu laiku. Uh, pēc uh, ievada runas būs lai, laiks uh, jautājumu atbilžu sesijai 63 minūtes tā turpināsies. Libē kolēģi varēs uzdot 14 jautājumus, konta kolēģi 7 jautājumus. Katra um, jautājuma atbildes sesija būs 3 minūtes. 1 minūtes jautājums un 2 minūšu atbilde. Lūdzu, ievērojiet uh, laika grafiku. Mēs būsim ļoti stingri šai ziņā. Uh, mums palīdz arī tulki mūsu darbos. Lūdzu, tātad uh, nerunājiet pārāk ātri, nelasiet jūsu sakāmo. Uh, Um, lai komunikācija noritētu gludāk. Un tagad, ka Vesī kundze jums ir iespēja izteikties, uh, ievad runa maksimāli septiņas minūtes. Paldies! Labdien visiem! Lielas paldies par ielūgumu un iespēju prezentēt manu kandidatūru. Sākumā es runāšu angliski. Bet eh, tā kā te ir daudz kolēģi no Rumānijas un arī daudz mm, tautiešu noteikti eh, skatās, mm, seko līdz tam, kas te notiek, es eh, runāšu arī rumāņu valodā. Es, mani sauc Laura Kovesi un es biju prokurore, nu jau vairāk par 23 gadiem. Pusi no manas dzīves, mans darbs ir mm, rūpēties par tiesību ievērošanu, kad eh, tiek veikti eh, pārkāpumi. Rumānijā es eh, esmu bijusi ģenerālā galvenā prokurore sešu gadu laikā, un tad es vadīju arī Nacionālo pretkorupcijas direktorātu, jeb DNA, piecu gadu laikā. Galvenās prokuroras amatām šī DNA ir specializētā struktūra, ekskluzīvā kompetence, lai izmeklētu augsta līmeņa korupcijas noziegumus un krāpšanas noziegumus, viss, kas skar Eiropas fondus. Tagad, izveidojot EPO struktūru, man tā šķiet eh, vienreizēja profesionālā iespēja, būtu iespēja sadarboties tik daudziem ekspertiem, politiķiem, ierēģiem, e ekspertiem, kas, eh, juridiskiem ekspertiem, kas tiešām uh, šos uh, vārdus uz papīra uh, transformē reālus darbos. Tātad vēlas, lai pastrādātu efektīvi. EPO jāaizsargā ES finanšu intereses, jāpiedzen uh, kom, tātad jālabo nodarītais zaudējums un jāveicina tiesiskuma īstenošana Eiropas Savienībā. Uh, Kas jādara, lai to panāktu? Jāsagatavo attiecīga infrastruktūra, cilvēku finanšu resursi, pārvaldības sistēma vajadzīga, iekšējais reglaments un administratīvie noteikumi. Lai prokurori varētu strādāt tikpat efektīvi. Mums jādefinē mērķi un stratēģijas ar Eiropas prokuroru kolēģiju, mums jāveic monitorings, jāpadomā par mm, komandas darbu, jāvienojas par prioritātēm nacionālajām iestādēm, jāpadomā par sadarbību trešām valstīm. Mums jādefinē um, vienošanās uh, noteikumi ar Eiro, Just, Eiropol, Olaf un Finanšu izmeklēšanas nodaļām. Mums jāidentificē tipoloģijas riski un uh, ievainojamības eksistējošajā tiesību ietvarā. Un uh, jāizveido arī finanšu izmeklēšanu nodaļa, lai identificētu aktīvus, ko var konfiscēt. Ko es varu darīt šai ziņā? Man ir uh, milzīga pieredze uh, pārvaldības darba. Es esmu vadījusi um, lielas komandas, um, es pieņemu strateģiskus lēmumus, es strādāju pie iekšējām um, regulējuma vadlīnijām. Es esmu strādājusi zem liela spiediena. Eh, manā darba laikā DNA, mana iestāde, ir konfiscējusi aktīvus eh, vairāk kā divu miljārdu eiro apmērā. Es esmu izveidojusi nodaļu finanšu noziegumu izmeklēšanai. Rezultātā atgūto aktīvu daudzums eh, tad ap, nu jau pārsniedz 300 miljonus eiro gadā, un tas ir desmit reizes vairāk nekā iepriekšējā perioda pirms. Es esmu uzņēmusies šo darbu. Mums ir labas starptautiskās saites, sadarbojamies globālā mērogā vairāk kā 40 valstīm. Eh, visā, kas skar aktīvu atgūšanu. Es tiešām esmu specializējusies šajā jomā. Es uzskatu, ka prokuroram vajadzētu būt patiesam. Prokuroram jāievēro tiesiskuma normas un viņam arī jābūt eh, stingram morālam mugurkaulam. Mums jāpaliek objektīviem un noziegumu priekšā mums jārespektē procedūras un uh, cilvēku pamattiesības. Tāpēc tiesiskums uh, ir izšķirīgs elements mūsu darbā. Mēs uh, esam ļoti svarīgi, jo mēs rūpējamies par vienlīdzīgu izturēšanos, um, par to, ka likuma priekšā visi ir um, vienlīdzīgi. Tas ir tas, par ko cīnījies Giovanni Falcone un Mišel, Piers Mišels. Es uzskatu, ka tikai profesionāla, neatkarīga un godīga tiesu vara var efektīvi apkarot nopietnus noziegums kā korupcija vai finanšu krāpšanās. Tiesu varas neatkarība nav privilēģija. Tikai neatkarīga tiesu vara var īstenot likumdošanu vienādā veidā visiem. Es uzskatu, ka neatkarība un pārskata atbildība ir vienas medaļas divas puses. Varbūt jūs esat daudz negatīvā dzirdējuši par manu darbu. Es pat apzinos, ka tas tā ir, bet man jāsaka ļoti skaidri, ka man nav ko slēpt, un es labprāt atbildēšu uz visiem jautājumiem, kas jums var būt šodien. Godātie deputāti, šis parlaments ir cīnījies par stingru EPO ar solīdu mm, juridisku pamatojumu PIF direktīvā un procesuālajām tiesībām Eiropas Savienībām. Šādi nodokļu maksātāju līdzekļi tiks labi pasargāti. Lielas paldies par ielūgumu, iespēju pastāstīt par sevi, pieteikties šim amatam un piedalīties jūsu atvērtajā un neatkarīgajā uzklausīšanā. Thank you, Ms. Kavesi. We now move to the... Paldies, un tagad jālaiks jautājumiem. Pirmā Mums dos jautājumu Roberta Metzola, EPP. Paldies, ka ieradāties. Daudz šķēršļu tika likti jūsu veidā, un jūs ļoti drosmīgi esat rīkojusies. Jūs iedvesmojat cilvēks ne tikai Rumānijā, bet mūsu kontinentē. Jūs kā prokurore dzimt arī par pretkorupcijas kustību jūsu valstī. Jūs varētu pastāstīt mums par uh, redzamiem gadījumiem jūsu valstī, par mediju uzmanību, kāda ir bijusi sadarbība ar OLAF un kāda ir sadarbība ar citām aģentūrām. EPPO uh, strādās ar sarežģītākajiem arī politiskiem uh, jautājumiem. Mēs redzējām, Eiropā gadījumus, kad nacionālās procedūras vai likumdevēji neizmeklē kriminālu pārkāpumus, kā jūs sadarbosieties ar dalībvalstīm, kas nevēlas šajā izpratnē sadarboties. Tās bija, tie bija vairāk jautājumi. Es vienkārši gribētu uzsvērt, ka jums ir divas minūtes laika atbildēt šiem jautājumiem, ko vērš šī kundze lūdza. Paldies! Runājot par tiem jautājumiem, par kuriem ir daudz publicitātes, tad lielākā daļa no viņiem ir sarežģīta, jo Nacionālās pretkorupcijas iestādes darbība ir vērsta uz augstas, augsta līmeņa korupcijas jautājumu. Mēs esam izmeklējuši uh, gadījumus, kad uh, tie bija pilsētu mēri, senatori, deputāti, ministri, bijušie ministri, kas tika uh, apsūdzēti. Un nu, visi pilsoņi gribēja zināt, par ko iet runa. Es tiešām varu jums teikt, ka publiskā komunikācija bija balstoties uz nevainības prezumcijas. Tie cilvēki, kas strādāja augstos amatos, viņu vārdi tika paziņoti tikai ar maģistrātu viduspadomus Eh, zināšanu un respektējot visu datu aizsardzības eh, jautājumu kopumu. Sadarbība ar OLAF ir bijusi tāda, ka esmu sadarbojusies un eh, sadarbības starp EPPO un OLAF ir ļoti skaidri noteikta. Ir uh, uzlikts par pienākumu aplaidīties ar informāciju sistēmas uh, ietveros uh, par uh, atsevišķajiem gadījumiem. OLAF uh, neveidos dubultu eh, un nestrādās dubultu darbu par uh, sadarbību ar dalību valstu iestādēm. Arī tas ir paredzēts um, eh, reglamentā. Konsultācijas, kas turpinās, tādas ir paredzētas attiecībā uz tiem jautājumiem, uh, kas ir uh, Eiropas uh, prokuratūras kompetence un arī pakārtotajās struktūrās. Paldies! Paldies tagad Kaufmanas kundze sociāldemokrātu vārdā. Paldies priekšsētāji, Kovačī kundze, paldies par jūsu ierašanos un ievadvārdiem. Es gribētu uzdot sakojošu jautājumu. Vai jūs varētu paskaidrot, lūdzu, kā jūs izpildat visus tos uh, priekšnoteikumus, kāda ir izvirzīta EPO vadībai? Tas ir 14. pants regulējumā it īpaši attiecībā uz a, neatkarību. Tas ir, a, protams, neapšaubāmi. A, tagad a, gribētu jautāt par jūsu kvalifikāciju, lai a, ieņemtu šo amatu un lai varētu veiksmīgi sadarboties arī ar dalībvalstīm. Paldies! Vă mulțumesc pentru această întrebare și pentru că potru... Paldies, paldies par šo jautājumu. Es skaidrošu informāciju un atspēgošu uh, to uh, informāciju, kas ir bijusi apritē un kas nav uh, patiesa. Es iesniedzu manu kandidatūru un izpildu visus kritērijus. 54. pants 2004. gada likumā par ģenerāla prokurora amatu ir tāds, ka visus kritērijus es izpildu. Pirmkārt, 15 gadu darba prakse. Tas uh, ir uh, izpildīts. Sadarbība uh, ir ar atjaunot katru gadu, ka a, pēdējos trīs gadus nav nekādu disciplināro sodu un nav bijuši pēdējo trīs uh, gadu laikā nekādu negatīvu vērtējumu. Profesionālā ziņā es esmu visus šos uh, kritērijus izpildījusi, kas ir noteikti uh, likumā. Un attiecībā uz profesionālo varēšanu. Tagad sadarbība ar dažādiem dienestiem. Politiskā policija sadarbība ar to netiek uh, prasīta un tāda arī uh, nenotiek. Tagad Helga Stīvens, ECR. Dank u wel, voorzitter, collega's. Uh... Paldies, kolēģi, paldies priekšsētā kungs, dargie kolēģi un kolēģis. Eiropas prokuratūrai jādarbojas pārobežu. robežu līmenī, un uh, runa ir arī par PVN nodokļa krāpšanas gadījumu atmaksošanu. Kāda ir bijusi prakse uh, Rumānijā? Jūs esat ārkārtīgi aktīvi darbojusies. Kāds ir jūsu uh, situācijas vērtējums? Un vēl šīs ļoti sarežģītās attiecības starp Eiropas uh, prokuratūru un dalībvalstīm, kas nav iesaistījušās uh, šajā darbā. Nākamais jautājums - pārobežu sadarbība. Kā jūs šīs dalību valstis iesaistīsiet? Dalību valstīm dažkārt ir politiski interesi neiesaistīties šajā darbā. Vai e, iespējams ir tā, ka varētu būt pat arī politisks e, spiediens īstenots? În toată activitatea mea de procuror, de peste Visā savā 23 gadu darba laikā es vienmēr esmu respektējusi likumu un visus kriminālu procesa noteikumus. Kā ikvienam prokuroram mums ir jāstrādā objektīvi. Mums ir jāstrādā ar kaismi, bet nepārspīlējot un balstoties uz šo principu, ja es ieņemšu šo amatu un kā arī strādājot savos iepriekšējos darbos, es vienmēr esmu pildījusi likumā noteikto, un tieši tāpat es rīkošos attiecībā uz eh, pienākumiem, kurus man uzliek eh, Eiropas eh, prokurordarbs. Tālāk par Rumānijas prokuratūru un tieslietu ministriju vēlos jūs pārliecināti, ka arī šajā gadījumā es visos gadījumos respektēšu pienākumus, kurus man uzliek darbs Eiropas prokuratūrā. Eh, Sofija Intvelde for Audi, please. Sofija Intvelde, Alde, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji un paldies, eh, ka Vašī kundze par jūsu ievadvārdiem. Es gribētu padziļināt vēl jautājumu, ko kolēģe Stīvens uzdeva Kā jūs specifiski izmantosiet eh, tagad izmantoto eiro, jas nacionālo sadarbības eh, tīklu EPPO e kontekstā, lai dalībvalsts, kas nav iesaistījušās, nekavētu EPP e darbu, bet gan pārliecināt tās iesaistīties šajā darbā. Un otrs jautājums jums, raugoties jūs specifisko dzīves gājumu, kā jūs nodrošināt to, ka ar nacionālajām aģentūrām EPPO būs patiesi eiropeisks, ne, eiropeiski iestā, de, nevis to aizturēs dažādas dalībvalstis. Paldies! Este adevărat că procurorii europeni de... Paldies! Tik tiešām Deleģēti Eiropas prokurori paliek strādāt attiecīgajā eh, dalība valsts sistēmā ar saviem pienākumiem izpildvars priekšā, bet ir jau bijušas pārobežas meklēšanas pagātnē, un arī eh, mēs esam ļoti ļoti efektīvi pie tādām strādājuši, veicot tie kopīgās izmeklēšanas, eirojust ietveros tādi, tādas izmeklēšanas ir bijušas, un arī e, tā tas būs vienmēr, kad mēs ievērosim prokuratūras noteikums, eirojust e, ir ar paredzamu ciešu sadarbību ar prokuratūru, ar informatīvu atbalstu, ar nodarbinātības atbalstu, e, izmantojot kontaktpersonas, kuras ir nepieciešamas tād, kad ir runa par dalībvalstīm, kuras nav pievienojušās Eiropas prokuratūras sistēmai. Attiecībā uz nepievienošanušajām valstīm e, galvenajam prokuroram būs visatbildības slēgt sadarbības līgumus, kā to paredz noteikumi, izveidot kontaktpunktus, e, kontakt sadarbības personas un e, arī domāju, ka nepiedalošās valsts varēs tikt pārliecinātas pievienoties e, prokuratūras Tad, kad tiek iegūti ticami rezultāti, es domāju, ka nepievienošos valstu eh, valdības ir jāpārliecina, ka tas ir viņu interesēs un ka šī struktūra darbojas efektīvi, ka šeit ir runa par Eiropas pilsoņu naudas saglabāšanu. Paldies, Eva Žurģī! Paldies, eh, priekšsēdētāji! Laura. Paldies, es, es saku Žalī kundze. Es gribu teikt, ka Vesī kundzei un jums visiem, cik uh, lepna es uh, esmu par viņu. Viņa ir uh, ieradusies šeit, neskatoties uz šo nomalnojošo kampaņu, ko uzsākusi viņas pašas valsts pret viņu, un mēs tam neticam, un man ir īpaši iemesli tam neticēt. Es zinu, kas notiek, ja jūs uh, ieņemat svarīgu amatu, vai jūs uh, uzsākat. Uh, nārtas izmeklēšanas, tā ka lūdzu neņemiet eh, vērā šo kampaņu. Un es vēlos pajautāt, kādus pasākumus jūs eh, īstenotu, lai nodrošinātu nākamo aizdomās turamo pamatiesības, ja jūs, eh, ja jums būtu, ja jums būtu iespēja vadīt Apple. Unul din principiile. Paldies. Viens no Eiropas prokuratūras darbības pamatprincipiem ir pamattiesību ievērošana personām, kas e, ir iesaistītas izmeklēšanās, par kurām tiek veikta izmeklēšana. Tas ir prioritāri visiem, kuri strādās Eiropas prokuratūras struktūrām. To varu teikt, kā savā ģenerāla prokurora darbā nereti man nācās konstatēt, ka tad, kad prokurori bija veikuši nelegālas darbības, es viņus atcēlu no amata. To paredz Rumānijas likumdošana. Jā, Eiropas prokuratūras darba ietvaros parādītos šāda situācija. Ja e, kāds no Eiropas Eh, prokuratūras prokuroriem nav respektējis pamatiesības, tad tiek sperti soļi, attiecīgi informācija tiek nodota citiem struktūras prokuroriem, lai nepieļautu to, ka nākotnē šādas situācijas atkārtojas. Tāpat jāpiebilst, ka Rumānijā prokuroru darbu kontrolē tiesneši ik viena darbība, ik viens solis, ko spēr prokurors, tas veids, kā prokurors vāc pierādījumus, to kontrolē tiesnesis. Es kā ģenerāla eh, prokurors un DNA vadītājs vienmēr analizēju Eh, spriedumus, eh, attaisnojošu spriedumu gadījumos, vai arī, ja pierādījumi tika uzskatīti par nelegāliem, un to arī vienmēr norādīja attiecīgām struktūrām, lai nepieļautu šādu, struktūru, šādu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Grazie, eh, doktore Tasa. Paldies. Kovesi kundze, arī es uh, vēlējos uh, paust savu solidaritāti, ņemot vērā uzbrukumus uh, jums, un arī jūs pieminējāt Giovanni Falconi, un to es nevarēju nepamanīt, tas mani dziļi iespaidoja. Man taču bija gods viņu diezgan cieši sadarboties. Es gribētu no jums vienu skaidrojumu. Jūsu atbildēs jūs rakstāt par divām lietām, ko jūs eh, saglabātu no CIA 2011 un 2007. Jūs runājat par īpašu atbildību, kas jums bija jāuzņemas, veicot ļoti nu, sarežģītu izmeklēšanu. Mm, kas tā ir par izmeklēšanu? Kas, par ko tur ir runa no 2007. līdz 2011. gadam? Es uh, atgādinu, tur bija problēmas ar cietumiem Rumānijā tajā laikā. Mums... Paldies par uzdoto jautājumu. Es nedaudz precizēšu. Šeit nav runa par apbalvojumiem no CIP, eh, bet eh, no citas slepeno dienesta aģentūras, kur eh, uzdevumi ir divi pasargāt uh, nacionālo valūtu savienotās valstīs un eh, pasargāt eh, vietējās atbildīgās personas šajās valstīs. Es strā, esmu strādājis pie daudziem eh, jautājumiem attiecībā uz valūtas jautājumiem, kā arī es esmu daudz strādājis pie nelegālās pikšķerēšanas gadījumiem internetā un Rumānijā. Š Šāda informatīvā noziedzība ir patiesa problēma. Runājot par to, kā es savā profesionālajā darbībā biju iesaistīta šajās lietās par šo Eh, par šo darbību es saņēmu apbalvojumus no tiecīgās Amerikā, amerikāņu tiesību sargājošās iestādes. Eh, manas darbības laikā eh, Rumānijas likumdošanā mēs pirmoreiz saskārāmies ar eh, kibernoziedzību, tāpēc mums arī nācās veidot pirmās eh, profesionālās izglītošanas sesijas. Šeit ir runa par tām aktivitātēm, kuru sakarā es saņēmu apbalvojums es nesaņēmu, ne Amerikas pavalsniecību, es neesmu sadarbojusies ar CIP, un līdzīgi apgalvojumi šodien būtu melīgi. Paldies. Nākošais runātājs deputāts Ilēns. Paldies, priekšsēdētāji Koničikundze. Eiropas parlamenta un abā šajās komitejās mēs runājam par ļoti būtiskām vērtībām, tādām kā justīcijas neatkarība, nulles iecietība pret korupciju, tiesības eh, praut, paust brīvi savu viedokli, preses brīvība, profesionālisms, eh, godīgums, eh, morālā skaidrība un tā tālāk. Eiropas padomu ar savu rekomendāciju numuru 1402 norādīja, ka slepenie dienesti nedrīkst tikt iekļauti krimināla uh, vajāšanas procesos. Es nevēlos, lai jūs to um, uz, uh, uh, s, uztvertu kā aizskārumu, bet es gribu saprast, vai ir tiesa, ka augstākā maģistrāta padoma ir konstatējusi, ka jūsu vadītāja Antikorupcijas padomi ir ietekmējusi tiesa vienā no procesiem, kas attiecās jums tiešā veidā. Otrkārt, vai ir tiesa, ka Rumānijas informācijas dienesti ir piedalījušies kopīgajās izmeklēšanas grupās? kas izmeklē, izvēlēs ne tikai metodu, bet arī pierādījums lietā, pie kuras jūs strādājat. Un treškārt, kā jūs skaidrājat to, ka 40% no DNA prokuroriem uh, E, kas tika saukti pie tiesas, tika taisnotie. Paldies par uzdotiem jautājumiem. Mēģināšu atbildēt divu minūšu laikā, cik tas ir iespējams. E, tika iesniegta sūdzība pret mani pēc apgalvojumiem televīzijā, un šis process vilkās četrus gadus. Beidzot, gala spriedums norādīja, kā tie bija melīgi. Es uzvarēju pirmajā instancē, uzvarēju apelācijas instancē, un uh, Šeit bija runa par difamāciju. Nekādu, pilnīgi nekādu es neesmu mēģinājis ietekmēt tiesnešus. Šie procesi bija publiski, vairākas tiesas man piekrita dažādos formātos Ja augstākās tiesneša padomi ir konstatējis, ka kāds prokurors tiks ietekmēts, tā tiesneši apliecināja, ka es nekad neesmu šādu ietekmi izdarījis, un ja ziņojums, par ko jūs runājat, ir iesniegts eh, augstākajā kasācijas tiesā, tad šeit nav runas pār uh, kolēģiem, kuri būtu nosūtījuši kādas eh, kopijas. Man ar to nekā nav kopīgi. Otrkārt, es vēlētos precizēt jūsu paziņojumu. Slepeno dienas tamat personas nepiedalījās krimināla procesos, ne arī pierādījumu vākšanā. Vā pierādījumi tika saņemti likumā noteiktajā kārtībā. Ikviena institūcija, kura ir informācija par korupciju, tā ir jānosūt uz antikorupcijas eh, eh, biroju. Un eh, kamēr to nedara šī instance, ar to nodarbojas prokurori. Jā, paldies un dod vārdu nākošajam runātājam jautājumu uzdošanai. I mean, you've been under time for everything, so I don't, I don't see the jūs. Mums ir pietiekami daudz uh, laika. Desmit sekundes vēl noteikti varat atbildēt historia. Par 40% attaisnošanas tas neatbilst patiesībai. Katru gadu attaisnošanas eh, līmenis tiek atspoguļots eh, institūcijas eh, vietnē, kas ir 10 līdz 13%. Jūs runājat varbūt par pēdējo ziņojumu, kur 36% attaisnošanas lietu figurē, bet to rāda, ka jau sešus gadus nestrādāju, nestrādāju antikorupcijas direkcijā Un atšķirība 13% un 36% šajā gadījumā ir runa par attaisnošanu uh, gadījumos, kād lietas ir atstātas bez virzības. 13% attaisnoto ir attaisnoti te, citu iemeslu dēļ, un vairāk nekā 20% no attaisnotajiem ir attaisnoti tāpēc, ka šie fakti ir atstāti pie virzības bez virzības. Uh, Tagad dodu vārdu trīs runātājiem no tautas partijas. Eh, šie ir Franks Engels, Trajans Angurānu un Emils Rādēvs. Manā priekšā ir trīs vārdi, un es nezinu, kurš no jums izteiksies. Man ir tikai viens vārds, jā, bet kurš no jums tas būs? Ak, tas ir Trajans Ungurānu no tautas partijas. Paldies, Koreši kundze, paldies par jūsu izklāstu. Man ir jautājums, ko jūs varbūt eh, negaidījāt, iespējams jūs dzirdēsiet šo tam nākotnē sadarbība ar uh, deleģētiem Eiropas prokuroriem nākotnē. Rumānija ir jāpiedāvā vismaz divas personas šim amatam, kā jau jūs to precizējāt. Uh, savās atbildēs Libe komitejai šeit nav principālu problēmu attiecībā uz dubulto subordināciju, kā jūs to eh, nodēvējāt. Eh, otrā daļa attiecas uz pilnīgi reālo, bet īpašo stāvokli Rumānijā, kur valdība, kura piedāvās deleģētos prokurors, jums, pret jums ir atvērta atvērt naidīgi. Kā jūs šo problēmu risināsiet? gan par attiecībām darbā, gan par tēlu. Iekšējā reglamenta procedūras, kuras būs jums jāizstrādā, vai tās būs pietiekamas, vai arī kāds cits mehānisms vai rīks varētu tikt izmantots, lai nepieļautu šādu problēmu rašanos. Paldies par uzdoto jautājumu. Un Tas dos man iespēju sniegt atsevišķus papildu skaidrojumus. Man atvēlētais laiks ir ļoti īs, runājot par deleģēto prokuroru darbu. Pro, prokurors eh, vai vietnieks varēs piedalīties eh, šajā grupā, kas izvilza eh, prokuroru, un Šeit ir runa par to, kā attiecīgajā gadījumā deleģētajam prokuroram būs jāņem vērā norādījumi, ko tas saņem no tiesnešu kolēģijas. Viņš būs atbildīgs par sadarbību starp Eiropas prokuratūru un uh, Nacionālo valsts Eh, prokuratūru. Eh, noteikumi varētu būt vai nostāja var būt naidīga pret Lauru Kodreši, bet tas nevar būt eh, naidīgs pret izstrādāto reglamentu. Noteikumi ir pilnīgi skaidri, kā notiek sadarbības starp dalībvalstīm un Eiropas parlamentu un iekšējais reglaments pilnīgi noteikti tiks pieņemts. Es detaļas nekādas šobrīd nevaru jums dot, jo to pieņems Eiropas prokuroru kolēģi ar divu trešdaļu vairākumu, un e, šis jautājums ir jādiskutē ar kolēģiem un jādzird arī nacionālo lēmēju iestāžu jautājumu. Bet pilnīgi visi aspekti tiks ņemti vērā. Līdz ar to kādas no valdībām naidīgums. Lai kāds tas būtu, man ir jābūt vienmēr ļoti vērīgai kā prokuroram un jāņem vērā eh, pro, eh, prokuratūras noteikumi. Marija Grapīnī, runājot pār eh, lietām starp dalībvalstīm, kā jūs varētu veicināt Eiropas prokuroru lomu? pār, pārkāpumiem Eiropas līmenī. Jūs sniedzāt neprecīzas atbildes. Eiropas maģistrātu padome jums e, sniedz atbildi. Jums netika liekts prokura, liekta prokurora pakāpe valsts ģenerāla prokuratūrā. Un jūs tikāt atcelta no amatas eh, atbilstoši konstitūcijai. Šeit es runāju par eh, antikorupcijas eh, biroja amatu. That for the sake of the candidate now. Lūdzu, ievērojiet uh, jums atvēlētu laiku un lūdzu klusumu kandidātu, lai var atbildēt, lūdzu. pārējos kandidātus respektē šajā komitejā. Lūdzu, izrādiet cieņu arī šai kandidātei. Lūdzu. Paldies! Eiropas prokurora un diliģētā prokurora lomas tiek pildītas, ņemot vērā prioritātes un stratēģiju, ko nosaka Eiropas prokuratūra un atbilstoši noteikumiem ko izveido prokuroru palāta. Nesmu lietas kursā par maģistrātu padomu sacīto, bet eh, likumā noteiktais nekādā veidā nav saistāms ar profesionālo pakāpi. Prokuroru vietnieki un citi, kur strādāja manā pakļautībā, ir saņēmuši savu pakāpi vai amatu ar tiesas lēmumu vai kolēģijas lēmumu. Esmu pirmais gadījums, kad eh, pieteikums tika noraidīts. Pārējos gadījumos padome piešķīra šo amatu vai pakāpi, un tas nav nosacījums, ko paredz likums, un es tiku iecelta par eh, eh, antikorupcijas biroja vadītāju bez šīs pakāpes. Tālāk runājot par manu atcelšanu no uh, Eh, vadošā prokurora amata. Tas notiks saskaņā ar konstitucionālās tiesas lēmumu. Konstitucionālā tiesa taisīs spriedumu uh, pēc uh, procedūrā, kurā es nebiju iesaistīta, kurā man nebija iespējas aizstāvēties, vai uh, izvirzīt pretprasību. Tāpēc es nosūtīju sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesai, kur ir pieņemta, un mēs redzēsim, kādi ir cilvēktiesību tiesas lēmumi. Šeit ir runa par lēmumu eh, pēc būtības. Vai Rumānijas prokurori lietkarīgi, vai arī atceļot eh, par prokuroru atcelšanu lēmīja konstitucionālā tiesa. Paldies, Monika Makoveja no ECR grupas. Paldies! Ļoti žēl, ka vairākums jūs, jums eh, adresēto jautājumu attiec nevis uz jūsu kompetencijiem, ko jūs varētu darīt Eiropas pa, eh, prokuratūrā, bet par pret jums celtiem apsūdzībām. Ļoti žēl. Man ir jautājums, kā jūs izmantot savu pieredzi, lai apkarotu korupciju, antikorupcijas birojas, kurā jūs strādājāt, um, nodarbojas ar šiem jautājumiem, vai jums ir skaitļi par notiesājošiem spriedumiem? Tāpat kā jūs vērsīsities pret politisko spiedienu, kāds pastāvi tīpaši Austrum Eiropā un arī Rumānijā. Otrais jautājums. Krāpšanās ar Eiropas fondiem. Tas ir Austrum Eiropai specifisks jautājums. Ir runa par lietām, kur tiek notiek krāpšanās ar simtiem tūkstoši eiro. Ne tikai Rumānijā, bet tā ir sistēmiska parādība un politika politikas iejaukšanās justīcijā. Vai jūs varētu detalizēt izklāstīt savu pieredzi cīņā ar sistēmisko korupciju? Paldies! Ļoti īsi runājot par eh, kriminālo sadaļu. Esmu nevainīga. Šeit ir runa par ekstradīciju personai no trešās valsts. Ja jūs vēlaties saņemt detaļas, varat tās iegūt. Otrais e, jautājums par galīgajiem notiesājošiem spriedumiem. Visos gadījumos e, no, no tūkstoša aptuveni, ko AKB ir nosūtījusi uz tiesu, aptuveni 900 personas ir tikuši notiesātas katru gadi, gadu un to vid, to, to starp 60 augstamatpersonu, arī ministri, senatori un citas amatpersonas. Tālāk um, par politisko spiedienu, vadot um, antikorupcijas biroju, um, strādājot kā uh, ģenerāla prokurors, tad, kad kāds politiķis uh, ja visos gadījumos, ja kāds politiķis mani uzrunā mana darba sakarā, es to vienmēr publiskoju. Tāds ir arī mans nolūks. Tāpat ir bijuši, bijuši spiedienu gadījumi no personām, kas ir strādājušas augstos amatos Rumānijas valdībā. Tālāk par krāpšanos ar Eiropas fondiem. Katru gadu antikorupcijas birojs ir strādājis, kur es varēju konstatēt, ka ap 200 lietu gadā. Nu, în atât de multe dosare, suntem familiari. Un Runājot par šo dosie skaitu, jūs ļoti labi zināt, cik uh, kā šīs lietas tiek darbojas, kā fondi tiek finansējumi tika piešķirti, kā uh, tika sagatavot falsificēti dokumenti, lai varētu šos fondus iegūt un izmantot. Mums šī tipoloģija ir ļoti labi pazīstama, mēs ļoti labi arī pazīst, apzināmies, kādā veidā šīs lietas darbot, eh, darbojas. Atvainojiet, bet mums ir jā iekļaujas atvēlētajā laikā. Mamīkin kungs no sociāldemokrātu grupas. Paldies, priekšstādā kungs, kandidātas kundze. Saržģītās uh, starp valstu un supranacionālu uh, gadījumu izmeklēšanas gadījumos ir nepieciešama sarunu vešana un dažkārt ir arī konfliktējušas intereses starp dažādajām iestādēm. Kā jūs domājat, kāda būs EPPO pievienotā vērtība un kā jūs parādīsiet šo pievienoto vērtību tām dalību valstīs, kas pat labam nav iesaistījušās EPPO un kā jūs tās iedrošināsiet vēlāk iesaistīties šajā darbā? Paldies!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 strādā pie daudziem pārobežu jautājumiem. Mēs esam piedalījušies kopīgās darbībās, esam atbildējuši uz pieteikumiem juridiskai sadarbībai, piemēram, 2017. gadā vairāk nekā 80 pieteikumi par palīdzību tika nosūtīti uz citām valstīm, un tādā veidā mums izdevās. Uh, iesaldēt vai atsavināt īpašumus vai banku kontus, kur atradās citās valstīs. Tāpat mums bija lietas, ko mums izdevās atrisināt ar juridiskās palīdzības eh, eh, kanālu un jānorāda, ka visi pierādījumi, kas tiek izmantoti vienas dalībvalsts teritorijā, tiem ir jārespektē šīs valsts likumdošana. Eiropas prokuratūras pievienotā vērtība attiec tieši uz to informācijas apmaiņu Eh, unitāra pieeja viscaur lietām Eiropā, jo tas nozīmē, ka vienu reizi eh, mums būs tāda prokuratūra, kas eh, varēs veikt izmeklēšanu koherentā, viengabalainā, unitārā veidā. Tad, kad mums būs noteikti pierādījumi, ka vienā valstī mēs varēsim um, pie, eh, strādāt pie lietas pārnacionālo rakstura, tāpat arī tad, kad mēs analizējam lietu tipoloģiju, mēs varam identificēt riskus vai eh, trūkumus eh, fondu piešķiršanas procedūrā. Es domāju, ka ne tikai jāveic izmeklēšana par krāpšanos ar Eiropas fondiem, bet arī šāda veida krāpšanās ir jānovērš, un arī mēs esam daudz iecerējuši šajā virzienā strādāt. Jā, paldies, runāšu vācu valodā. Budžeta kontrolas komitejā ļoti labi jūs pazīstat, jūs uh, mums devāt uzticību Rumānijai un arī Rumānijas uh, situa, uh, sistēmai cīnīties pret uh, krāpšanas gadījumiem un uh, krimināla gadījumiem. Taču šī uzticība tagad šķobās. Jūs iemiesojāt šo uzticību. Man ļoti žēl, ka šāds process tagad tiek vērsts pret jums un arī personīgi, jo mums tik ļoti ir nepieciešama jūsu darbība un jūs arī šajā amatā. Jautājums par OLAF un administratīvo izmeklēšanu. Kā jūs redzat, šāda administrās izmeklēšanas iespēja EPPO eksistēs? kā Olaf darbībai jāmainās. Es esmu referente Olaf uh, regulai, tad jums vajadzētu tos izteikt tagad un ar nepacietību gaidīšu jūsu atbildi. Paldies! Așa cum am spus, am colaborat cu... Paldies! Kā jau es sacīju, esmu sadarbojusies ar Olaf un loma uz loma bija sniegt pirmos soļus izmeklēšanā. Bet katru reizi šos soļus papildināja vēl citās izmeklēšanās e, veiktie soļi gan par labu, gan pret attiecīgajām personām. Ir jābūt sadarbībai ar Olafu un uh, Eh, tam ir jābūt eh, informācijas apmaiņas līmenī. Ir ļoti nozīmīgi, lai izmeklēšanas, ko veic eh, Eiropas prokuratūra, nedubultotos, lai nebūtu Olaf administratīvās izmeklēšanas šajos gadījumos. Manā izpratnē pirmā roka piekrīst Eiropas prokuratūrai, un tā Olaf tādā gadījumā vairs neuzsāk administratīvo izmeklēšanu, bet Olaf var palīdzēt šajo, šos izmeklēšanas gadījumos eh, attiecībā uz krāpšanos, kas tiek atklāta dalība valstīs, bet kas nav daļa no krāpšanās ar Eiropas fondiem. Dankeschön, Frau Kollegin Ayala. Paldies, un tagad Ayala Sanders kundze. Esmu šeit, paldies, kā Vesī kundze. Arī es paužu nožēlu par to, ka E, jums nākas saskarties ar e, e, spiedienu, līdzīgi tā tas ir arī Spānijā, ar spiedienu no tautas partijas prokuratūru vai Katalonijas gadījumā, un visos gadījumos prokuratūra ir jāstrādā neatkarīgi. Es redzu, ka jūsu dzīves gājumā ir pie. Piemēram, apbalvojumi, piemēram, 17. gadā no uh, Hanse, Hanzas nodibinājuma un arī, arī jūsu eh, jūsu kandidatūru atbalstā kolēģi no citām partijām. Es vēlētos izprast, kā jūs aizstāvēsiet savu neatkarību šajos gadījumos, kad varētu uzskatīt, ka jūs ieņemt kādu partijas nostāju. Otrkārt, kā jūs sadarbosieties ar pārējām Eiropas prokuratūrām, kas veido Eiropas proku, prokuratūras biroju ar nacionālajām prokuratūrām, jo es redzu, ka jūs galvenokārt esat strādājusi Rumānijā un Moldav Moldavijā un Montenegro. Jūs Jums nav jāpolas atbildēt angļu valodā, mūsu rīcībā ir ļoti labi tulki, kuri iztulkos jūsu sacīto. Voi apăra independența prin rezultatele pe care le-am avut până acum. Es aizstāvēšu savu neatkarību, izmantojot līdz šim sasniegtos rezultātus. Paldies! Yes. No, no, Mrs. Kavisa, you are, you, you are entitled to speak. Kavisi, kundz, jūs varat runāt valodā, ka, uh, kurā vēlaties runāt. Es nezinu, vai tas izdosies divās minūtēs. Visu savu darbības laiku esmu bijusi neatkarīga, esmu respektējusi likumdošanu, man ir rezultāti, runā manā vietā, jo savā darbā ar kolēģiem. Mēs izmeklējām dažādu partiju locekļus, ne tikai vienas partijas. Un arī mūsu aktivitāšu laikā mēs izmeklējām personas, kurā, kuriem ir bagātība, ievērojams stāvoklis, bet tā kā mēs esam neatkarīgi savā ak, eh, savā darbā mēs novedam šīs lietas līdz galam. Šodien jānorāda tas, kā neatkarību mums nodrošina likums. Līdz šim pastāv mēģinājumi mūsu neatkarību ierobežot. Manuprāt, viens no priekšnosacījumiem, lai izmeklētu korupciju augstā līmenī, vai krāpšanos ar Eiropas fondiem, ir ļoti būtiski būt neatkarīgam. Par pēdējiem jautājumiem runājot, kā es sadarbošos ar citiem Eiropas prokuroriem. Es jau sacīju, ka mēs ar kolēģiem esam strādājuši, eh, ar kolēģiem no 40 dalību valstīm, ne tikai es biju eksperte Eiropas komisijai Melnkalnē un Moldavā jo viņiem bija vajadzīga mūsu pieredze un arī ņemot vērā mūsu aktivitāšu rezultātu, mūs ar kolēģi aicināja analizēt viņu likumdošanu. Tāpat arī mēs strādājam kopā ar kolēģiem profesionālās apmācības jomā. Esmu cilvēks. Varbūt ne pilnība, bet šodien esmu satraukusies, jo tā ir svarīga diena manu kolēģiem. Un tāpēc Man ir ļoti viegli runāt angļu, eh, savā eh, valodā. Es varu runāt angļu valodā, varu runāt franču valodā. Es, eh, ja tas ir svarīgi, es varu runāt tikai angliski, bet saprotiet, ka man un kolēģiem šodien ir ļoti svarīga diena. Paldies! Frau Kollegin Mako. Tagad kolēģi Makovei kundze lūdzu. Uh, mulțumesc! Paldies! The people are talking. Viņi neviens um, neklausās cilvēku runā. Paldies vēlreiz. Es vēlētos sīkāk dzirdēt attiecībā uz jautājumu, kuru es uzdevu kā Lībē komitejas deputāts. Es to atkal uzdodu no kontu komitejas. Jūs sacījāt, ka pārzināt krāpšanās tipoloģiju. Vai jūs varat vairāk pastāstīt, ko jūs zināt par dažādiem krāpnie, krāpšanās veidiem? Vai jūs varat nosaukt piemērus? Tam kā Olaf varēs turpināt strādāt šo pārkāpumu gadījumus. Šeit ir un ne tikai par krāpšanos, ir arī trūkumi. E, turpinot Greslas kundas uzdoto jautājumu, Olaf strādās ar e, administratīvu krāpšanos par visizplatītāko krāpšanās veidu. Šeit ir runa par Eiropas fondu izmantošanu citiem mērķiem, nevis tiem, ko, kam tie ir piešķirti. Tāpat e, šeit ir runa par falsificētu vai nepareizu vai sagrozītu dokumentu izmantošanu fondu saņemšanai. Uh, Ir bijušas vairākas šādas situācijas Rumānijā, tāpat arī bieži gadījumi, kad specializētie uzņēmumi, lai gatavotu dokumentus Eiropas fondu ieguvēji, pieprasīja līdzekļus šo dokumentu aizpildīšanai. Tāpat arī bija gadījumi, kad valsts ierēģi pieprasīja kukuļus vai citus labumus lai uzsāktu Eiropas fondu saņemšanas procedūru. Cits eh, līdzīgs gadījums ir valsts, cits gadījums ir valsts iepirkumi, kad ir runa par eh, to, ka Eiropas fonda saņēmēji izveido citas sabiedrības, kuras izveido ierobežojošas noteikumus, ka, uh, kā rezultātā izrādās, ka tie ir tie paši uzņēmumi, kuri saņem šos fondus. Par OLAF aktivitātēm runājot. Ne visi Olaf konstatējumi attiec uz kriminālu pārkāpumiem. Ir arī administratīva rakstura neregularitātes, un šajos gadījumos saskaņā ar noteikumiem parkets vērsīsies pie OLAF un turpinās uzturēt kontaktu ar nacionālajām kompetentajām iestādēm. Grīsbek, bitte. Kolēģi Grīsbeka, paldies priekšsēdētājs. Es um, atkāpšos no debatēm ļoti nozīmīgajām, kas skar jūsu grūtības um, strādāt uh, neatkarīgi jūsu profesijā, un atgriezīšos pie uh, Eiropas eh, prokuratūras darbības. Mana grupa vienmēr ir atbalstījusi centralizētus Eiropas rīkus, ir tīpaši tas attiec uz Eiropas prokuratūru, bet par, eh, prokuratūrai būs jaukta vienlaicīgi centralizēta, vienlaicīgi decentralizēta struktūra. Kā jūs esat iecerējis organizēt darbu informācijas apmaiņā, lai uh, viss noritētu raiti, ņemot vērā šos abus um, prokuratūras aspektus. Va fi o provocare pentru Paldies! Tas būs nozīmīgs izaicinājums Eiropas prokuratūras vadītājam lai, tas, lai prokuratūra darbotos kā vienota grupa. Man uh, ir līdzīga pieredze ar korupcijas, uh, antikorupcijas biroju, bet ir arī eh, deleģētais uh, prokurors, kurš būs kā savienojošos posms starp uh, Eiropas prokuratūru un dalībvalstu prokuratūrām. Tas ir svarīgs aspekts, bet vēl jau svarīgāk ir izstrādāt iekšējos noteikums kopā ar Eiropas uh, prokuroriem. Tāpat ir jāizveido komunicēšanas sistēma. Nedrīkstam aizmirst, ka ir tā saucamā lietu pārvaldības sistēma, uh, lai mēs varētu redzēt, jebkurā brīdī, kuri dosie tiek skatīti un par kuriem un ar kuriem prokuroriem ir jārunā. E, un informācijas apmaiņas funkcija ir jānodrošina raita termiņi, kuros jāpieņem lēmums, piemēram, vai jāpieņem lieta virzība, ir ļoti īsti - 3 līdz 5 dienas. Kolēģi Jāvor, bitte. Thank you, Chair. Jāvor, kungs. To come today. Paldies priekšsādātājiem, paldies uh, Kvešī kundzei par ierašanos šodien pie mums. Ok, jūs atkal satikt. Es vēlos atgriezties pie Makovēs kundzes uzdotā jautājuma. Proti, lielākoties um, Eiropas uh, fonda līdzekļi tiek izlietoti uh, austrumos un daļai arī rie... dienvidos. Jūs esat um, vienīgā kandidāta no šī reģiona. Jūs jau pierādījāt, ka jums ir milzīga pieredze uzkrāta, kā sistēmiskā veidā apkarot uh, korupciju un kas nu, dažās Austrum Eiropas valstīs plosās un nu, ko darīt ar uh, Eh, valdības eh, korumpētiem veidojumiem vai mafijas tīklojumiem mm, vai grupējumiem. Kā jūs vēlaties šo jūsu pieredzi integrēt EPO aktivitātēs? Kā jūs varat EPO padarīt efektīvāku šai ziņā nekā šī brīža, šī līmeņa um, Eiropas struktūras? Cred că nu trebuie să plecăm de la idei. Uh... Domāju, ka nevajadzētu balstīties uz jau iepriekšējiem pieņēmumiem. Ja es vadīšu Eiropas prokuratūru, tad apgalvot, ka vienā valstī ir vairāk krāpšanās nekā citā, varbūt statistiski tā ir, bet tas nenozīmē, ka neatklāto lietu skaits nav ievērojams Pēc izmeklēšanām vairāk nekā 2000 krāpšanās gadījumu antikorupcijas birojā mēs esam daudz vairāk uzzinājuši par krāpšanas eh, tipiem. Tā, un tāpēc mana iekšējā darba pieredze ir ļoti svarīga, tad, kad mums nāksies noteikt prioritātes. Tāpat daudz krāpšanās lietu Jūs eh, minējāt Eiropas austrumus, un to parāda Olaf ziņojumi. No viņu izmeklēšanas lietām tas parāda, ka nereti šie krāpšanās gadījumi var kļūt par sistēmiskiem. Tāpēc Eiropas viena no prioritātēm būs ne tikai izmeklēt šīs sarežģītās lietas ar vairāk nekā 10 miljoniem, uh, eiro, kā tas ir PVN gadījumā, bet arī identificēt tos apgabals un reģionus, kuros Eiropas fondu krāpšanās eh, riskē kļūt par sistēmisku parādību. Tāpēc tas, ko antikorupcijas birojas ir veicis pēdējo piecu gadu laikā, un arī tajā, kas attiec uz krāpšanos ar Eiropas fondiem vai augsta līmeņa krāpšanos, ir ārkārtīgi bagātīga un plaša pieredze, ko var izmantot darbā Eiropas prokuratūra. Direkta hinta kolēģi Omar. Un paldies, Omar Žikungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. Hovisī, kundze. Jūs jau atbildējāt uz daudziem uzdotajiem jautājumiem. Mēs esam daudzi šeit klātesošie, kuri ļoti jūtīgi uztveram dažādas nomelnošanas mēģinājumus un kampaņas un apbrīnojam jūsu drosmi jūsu valstī dažādās pakāpēs ir notikušas nomelnošanas kampaņas tiesnešiem un zināmā mērā Eiropas deputāti un tiesneši. Ar viņiem ir līdzīgi, jo tad, kad viņi labi veic savu darbu, tad tas nepatīk eh, publiskajam barām. Man ir viens jautājums. Jūs zināt, ka šobrīd mēs strādājam pie teksta par trauksmes cēlāģiem, kuriem ir nozīmīga loma, lai atklātu korupcijas vai uh, pārkāpumu lietas. Es vēlētos zināt, vai jūsuprāt, šiem trauksmes cēlājiem ir jāparedz Eiropas uh, prokuratūras protekcija. Es uzdodu šo jautājumu, jo attiecīgais teksts vēl nav nonācis līdz plenārsēdē. Sunt foarte familiarizată. Paldies, es ļoti labi zinu, kāds stāvoklis ir ar trauksmes cēlājiem. Rumānija ir pieņēmusi īpašu likumdošanu šajā sakarā, un tiek atzīti atsevišķi protekcijas nosacījumi, ko ir piedāvāts. Rumānijā tā, šī pasākuma darbojas. Šāda direktīva Eiropas līmenī ir eh, līdz eh, likumdevēja konference. Es no prokurora viedokļa varētu pateikt, kas būtu noderīgi, bet eh, gala lēmumu pieņems līdz likumdevēja Rumānijā ir īpaša institūcija, eh, kas seko šiem jautājumiem, un arī mēs antikorupcijas birojā esam strādājuši ar trauksmes cēlājiem. Nākošais runātājs kolēģis Pitelē. <clears throat> Jā, <clears throat> ja, chciałabym. Paldies priekšsēdētāja. Saka Pitera kundze. Man ir jautājums par EPO novērtējuma ietvaru. Jūs uzskatāt, ka EPO prioritātes ir pietiekami augstu uzstādītas, lai efektīvi apkarotu kriminālus noziegumus. Necesitātē dēļ. Paldies! pieņemt šo regulējumu izveidot Eiropas prokuratūru ir pieņemts balstoties uz Eiropas uh, Savienības darbības līgumu. Un pienākums izpildīt šo, pildīt šos lēmumus ir līdzlikuma devēju kompetencē. Man nebūtu attiecīgi lemt vai pat kāds lēmums jāpieņem šajā sakarā. Vai, ja ir jautājums par to, vai Eiropas prokuratūra vērstos pret terorismu, es atbildētu jā. Tad, kad ir runa par pāriem pamatvērtībām, es vēlētos teikt vispirms paskatīsimies, kā darbosies Eiropas prokuratūra un pieņemsim lēmumu vēlāk. Bet, kā jau es teicu, tas ir līdz likumdevēju uh, lēmums. Kā es rīkošos, ja es ieņemšu amatu? Es analizēšu pārbaudu, pārkāpšanas, pārkāpuma parādības, kā tie izpaužas un kāda ir saikņu proporcija starp ietekmi finanšu interesēm un citos organizētās noziedzības un noziedzības tipos. Ja mēs konstatēsim, ka būs jāpaplašina kompetence vai jāparedz grozījumi, tāds Mēs darīsim zināmu savu viedokli institūcijām un līdz likumdevējiem. Prokurori nepieņem likumus, bet mēs varam darīt zināmus savus viedokļus, kā arī norādīt, vai mums ir grūtības ar attiecīgo likumdošanu. Thank you very much. Lielas paldies! par šo interesantu uzklausīšanu, eh, par laiku, ko mums veltījāt, lai jums veicas runājot par budžeta kontrolas komiteju. Mēs pēc šīs sanāksmes noslēgšanas turpināsim strādāt. Paldies! Un, kolēģi, mana kārta. Daži vārdi no manas puses paskaidrošu procedūru mm, abām komitējām. Un, ka vēršī kundze, liels paldies par jūsu piedalīšanos uzklausīšanām. Kolēģi, lūdzu, vienu minūti, nevairāk par procedūru. Es uh, gribēju mm, paziņot, ka Vešī kundze, ka notiks eh, šīs uzklausīšanas eh, ļoti detalizēts izvērtējums, attiecībā uz visiem trim kandidātiem, un mēs nosūtīsim te Jānī kungam šīs komitejas izstrādāto pozīciju, kā to mm, sagatavojusi Gresla kundze. Paldies! Bija prieks jūs redzēt šeit. Um, Go, just, just, um... Kolēģi, pirms jūs uh, dodaties prom par procedūru abām komitējām. Runājot par novērtējumu, kontu komiteja uh, savu darbu turpinās šovakar. Es uh, došu vārdu Greslas kundzei. Kolēģi, lūdzu, 20 sekundes, ko vairāk man nevajag. Tātad Greslas kundze. Eh, nosūtīs vēstuli ar eh, šo novērtējumu un runāt par Lībē. Koordinātoru sanāksme notiks rīt no rīta, pulkstens deviņos, un notiks arī ārkārtas Lība komitejas sanāksme 11, kur arī tiks nobalsots. Tātad ārkārtas Lība sanāksme notiks. Nu, īpaši tiem tas var būt interesanti, ka šodien no rīta nebija klāt komitejas um, sanāksmēm. Un uh, šī ārkārtas sanāksme aizstās 7. Uh, marta sanāksmi, kas agrāk bija paredzēta. Līdz ar to uh, tas noslēdz mūsu darbu šeit. Kontu komiteja turpina strādāt. Lielas paldies jums par pacietību un izturību!